īpaši netrokšņot, lai mēs varam sākt izskatīt darba kārtību. Mums ir balsošana. And the vote will be taking place in this joint committee meeting. Balsošana notiks šajā apvienotajā komitejā, kur piedalās Libe un Fem komitejas. Uh, un mēs balsosim par noziegumos cietušo tiesību atbalstu un aizsardzības minimumu standartiem. Jūs zināt, ka pēc ilgām un intensīvām pārunām mūsu referentiem beidzot ir izdevies vienoties ar padomi par jauniem noteikumiem, lai nodrošinātu noziegumos cietušo tiesību atbalstu un aizsardzības minimumu standārtus. Pateicoties šai direktīvai, visi upuri, kas ir cietuši no noziegumiem Eiropas Savienībā, varēs eh, baudīt ta, identiskus minimālos procesālā, minimālās procesālās tiesības, kā arī augstāku atbalstu un aizsardzības līmeni. Es eh, vēlos uzslavēt uh, referentu sarunvešanas prasmes un apņēmību, un paldies viņiem abiem arī ēnu referentiem. Apsveiksim viņus ar lieliski paveiktu darbu. Tagad došu vārdu FEM komitejas priekšsēdētājiem Gustafsona kungām, kurš varbūt vēlēsies izteikt dažus komentārus, pirms mēs sāksim balsot. Lūdzu, Gustafsona kungs. Es runāšu zviedriski, tādēļ. Uh, izmantojot tulkojumu, jo jūs nevarēsiet mani saprast. Tātad šodien sēdē ar Agilāru Kongu būšu līdz priekšsādātājs un ļoti atzinīgi vērtēju šo brīdi, kad varēsim sākt balsojumu. Ievadvārdos gribu teikt, ka esam paveikuši ļoti lielu darbu, ir bijuši divi referenti. Paldies par visiem jūsu priekšlikumiem un paldies arī par uh, intensīvo sadarbību. Arī komisija aktīvi iesaistījās uh, darbā. Paldies tāpat arī par elastīgumu. To, šos vārdus gribu teikt uh, prezidentūrai un padomēji Sadarbības starp parlamentu un uh, padomu bija ļoti veiksmīga. Mēs uh, īpaši uzsveram šajā dokumentā vienlīdzības principu. Vēlreiz gribu īpaši uzsvērt saikni starp uh, vārdarbību un vārdarbību attiecībā uz uh, sievietēm. Es vēlos uh, vēlreiz uh, jautāt par Venovas kundzei vai uh, Himenes kundzei, vai jūs varbūt vēlties arī īsi uzstāties? Paldies, Gustavson kungs. Paldies. Paldies. Paldies. Es arī gribētu pateikties komisijai un uh, īpaši tādēļ, ka upuri tagad a, uh, varēs a, uh, drošāk runāt un arī par to, ka tiek uzlabots brīvības, taisnīguma un tieslietu telpa. Paldies Dānijas prezidentūrai, kas a, saprata šī dokumentu nozīmīgumu un uh, neaprobējos tikai ar formālu pieeju Mēs varējām uzlabot aizsardzības tiesības, kā arī tiesības uz informāciju un tulkošanu. Mēs spējām ļoti dažādos, dažādās vajadzības savienot un it īpaši runājot par specifiskajām vajadzībām dažām upuru grupām, piemēram, terorismu upuru gadījumos vai arī organizētās noziedzības upurīpšajām vajadzīgām. Mēs varējām rast labākus risinājumus. Uh, ir arī risinājumi e, piedāvāti tādi, kad vardarbība tiek veikta pret uh, mazgadīgiem vai cilvēkam ar īpašīm vajadzībām. Paldies sekretariātam, paldies uh, Paranovas kundzei, referentei. Fem, no FEM komitejas paldies arī ēnu referentiem par jūsu uh, Uh, pienesumiem. Un noslēgumā gribu teikt, ka mēs tagad balsosim par ziņojumu, kas uh, ļaus um, iedzīvotājiem justies drošākiem, ja viņi mm, uh, ziņo par noziegumiem, un tas dos ieguldījumu Eiropas drošības uzlabošanā. Mēs varam būt lepni, ka esam kopā paveikuši ko labu upuriem, upuriem, kuriem ir īpaši vajadzīga aizsardzība, un mūsu paveiktais darbs ir veiksmīgs. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlos pateikties Terēzei par neticam labo sadarbību. Vēlos pateikties arī ēnu referentiem un abu komiteju deputātiem jo mēs esam pierādījuši, ka spējam veiksmīgi sadarboties. Šodien ir ļoti li lieliska diena, jo kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā pirmo reizi mēs nākam klajā ar tiesību akti, kas uh, aizstā Eiropas Savienības pilsoņus uh, uh, krimināli, uh, saistībā ar kriminālu, no krimināla noziegumiem. Uh, pirmo reizi tiek piedāvāts individuāl, individuāls izvērtējums attiecībā uz noziegumu upuriem. Būs eh, konkrēti, konkrēts dienests un īpaši apmācīti darbinieki, kuri eh, palīdzēs eh, noziegumos cietušajiem. Man prieks, ka abas komitejas spēja vienoties par terminiem un koncepcijām, kas attiecas uz dzimumbalstīdiem, dzimumbalstīdiem noziegumiem. Paldies Dānijas prezidentūrai par eh, viņu palīdzību pārliecinot citas dalību valstis. Paldies, tā bija ārkārtīgi auglīga sadarbība starp institūcijām un mēs guvām ļoti profesionālu atbalstu un konsultācijas no Eiropas komisijas. Vispēcot vēlos pateikties abu komiteju sekretariātiem, mūsu asistentiem, un es ceru, ka šī direktīva tiešām, ra, tiešām radīs eh, pozitīvas pārmaiņas Eiropas uh, Eh, krimināli, uh, krimināli, krimināli tiesību uh, eh, aktos. Paldies! Paldies, Gustavson kungs, un turpināsim uh, balsošanu. Vispirms balsosim par kompromisu grozījumiem elektroniski. Es nemēģināšu ietekmēt jūs, kā vajadzētu balsot, tomēr mans ieteikums ir tāds, es uh, Um, es būtu laimīgs, ja nevajadzētu iet cauri visiem grozījumiem. Jūs, protams, varat darīt, kā jūs uh, vēlaties. Vispirms balsosim par pirmo kompromisu grozījumu elektroniski, un ja tas būs pieņemts, tad mēs, uh, balsos, tad mēs balsosim par, galī, uh, par dokumentu kopumā. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Izskatās, ka nē. Divi deputāti nav nobalsojuši. Viens nav nobalsojis. Šķiet, ka tagad viens par daudz. Labi, tātad balsojums slēgts. Manuprāt, eh, grozījums ir pieņemts. <clears throat> Pārējām pie galīgā balsojuma. 41. lapa. Elekt, balsojam elektroniski. Sākam. Beidzam balsot. Un šīs dokuments tiešām ir pieņemts. Paldies referentiem. And thereby Tādējādi uh, esam beiguši balsot par šo dokumentu. Paldies visiem, novēlu jums jauku vasaru!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 Mm, pateicamies viņiem par veiksmīgo sadarbību. Man prieks, ka abas komitejas ir spējušas tik labi strādāt kopā. Tagad laiks Lībe komitejas deputātiem sākt balsot. Un mums būs jābalso pār vairākiem Lībe ziņojumiem. Sāksim ar 15. darbu kārtības punktu. Tas ir dokuments pār bērnu aizsardzību digitālajā pasaulē. Referente ir Anna Heida. Un mums ir jāpieņem atzinuma projekts. Sāksim balsot, kā esam ieplānojuši. Lūdzu, koncentrējieties darbam, lai mēs varam strādāt pēc iespējas raitāk. Pirmais kompromisa grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss numur divi, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss numur trīs, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss numur četri, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss numur 5, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 15. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 16. grozījums par, pārbaudīsim elektroniski 15. grozījumu Pārbaudām elektroniski 15. grozījumu. Sākam balsot. Taut, no tautas partijas ir tā, trīs balsis par daudz. Vai tā ir? Lūdzu, tautas partija, saskaitiet pareizi. Tagad viss kārtībā. Jāsāk balsot vēlreiz. Beidzam balsot. 30 pār, 23 pret, pieņemts. 16. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. 18. grozījums, kurš pār, pret, atturas, pieņemts.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 pret, atturas, pieņēmts. 11. kompromiss par. Nē. Tas tika pieņemts kopā ar kom desmito kompromisu. Balsojam par 11. kompromisu par, pret atturas 11. ir pieņemts. 43. grozījums par pret atturas, manuprāt, noraidīts. Es redzēju, ka tikai tautas partija balsoja pār. Vai mums jāpārbauda? Tam tomēr noraidīts. 46. grozījums par pret atturas noraidīts. 48. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Balsosim par teksto grozījumiem kopumā. Pa elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Piecdesmit seši pār, neviens nav balsojis pret, neviens nav atturējies. Apsveicu Hedes kundze. Un balsosim par trešo dokumentu, orientējošais balsojums uh, Eiropas padomes un parlamenta direktīvai par uh, tiesībām piļūt advokātam krimināla procesa ietveros un tiesībām sazināties pēc aizturēšanas. Antonesko kundze ir referente. Sākam balsot. Pirmais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Grozījums numur divi par. Pret. Atturas noraidīts. 45. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 26. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 83. par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. 86. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. 27. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais grozījums balsojam pa daļām. <clears throat> Ievads plus apakšpunkts, kurš par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss numur divi par, pret, atturas pieņemts. 89. grozījums <clears throat> par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski 89. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nu. Atvainojos. Viens, viena balss par daudz. Beidzam balsot par 89. 19 pār 37 pret noraidīts. Piektais grozījums, kurš par? Pret atturas noraidīts. Trešais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 98. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 99. par, pret pret atturas pieņemts. Pārbaudām elektroniski 99. grozīmu. Sākam balsot. Taut, pārāk daudz balsu no tautas partijas. Jā, tagad laikam viss ir kārtībā. Kāds ir rezultāts? Beidzam balsot. 27 pār 28 pret. Nu, tā tad noraidīts. Noraidīts tomēr. 94. grozījums. Nē, atvainojos, saka priekšsēdētājs. 28. grozījums pār, pret, atturas pieņemts. 28. balsojums pa daļām kurš par, par pret a, pieņemts. Simtais grozījums par, pret, atturas pieņemts. 103. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 104. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 105. grozījums balsojums pa daļām. Balsosim vispirms par otro daļu. Kurš par? Pret, atturas, noraidīts. Balsojam par trešo daļu par, pret, atturas, noraidīts. 106. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Astotais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Piektais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 109. grozījums par, pret, atturas, nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski. 109. grozījums. Sākam balsot. Tautas partija vienbalsts par daudz, tagad tas ir kārtībā. Kāds ir rezultāts? Beidzam balsot. 21 pār 37 pret noraidīts. Sastais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 100. 11. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 112. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 7. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 116. grozījums par, pret,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 33. grozījums par pret atturas nav skaidrs. Pārbaudām vēlreiz 33. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 41 pār 16 pret. Būtu bijis skaidrs, ja jūs tiešām būtu pacēluši rokas, bet tas nebija skaidrs. 128. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 129. par, pret, atturas noraidīts. 9. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 34. 34. grozījums par. Vai šis grozījums atkrīt? Nu, tā izskatās, kā šis 34. atkrīt 10. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņēmts. Pārējiem pie 11. kompromisa. Pār, pret, atturas, pieņēmts pieņemts. 15. grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. 12. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Daudzi grozījumi atkrīt. 37. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 17. ir identisks, 13. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 14. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim 14. kompromisu elektroniski. Beidzam balsot. 26 pār 30 pret, tiešām noraidīts. Simta četrdesmit trešais grozījums par pret atturas noraidīts. 144. par, pret, atturas noraidīts. 37. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 146. par, pret, atturas pieņemts. 148. par pret atturas noraidīts. 149. par pret atturas pieņemts. 150. par pret atturas pieņemts. 38. par pret atturas pieņemts. Atvainojiet, es izlaidu 19. Kurš par? pret atturas noraidīts. Trīsdesmit. Jā, mēs jau esam balsojuši par 38. 15. kompromiss. Pār, pret, atturas, pieņemts. 152. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 154. par, pret, atturas pieņemts. 155. par, pret, atturas pieņemts. 39. par, pret, atturas pieņemts. 40. par, pret, atturas pieņemts. 157. par, pret, atturas pieņemts. 158. par, pret, atturas pieņemts. 159. par, pret, atturas pieņemts. 16. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 41. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 162. par, pret, atturas pieņemts. 164. par, pret, atturas pieņemts. 42. par, pret, atturas, pieņemts. 165. par, pret, atturas, pieņemts. 21. par, pret, atturas, noraidīts. 166. par, pret, atturas, noraidīts. 43. par, pret, atturas pieņemts. 167. par, pret, atturas noraidīts. 168. par, pret, atturas pieņemts. 17. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 170. par, pret, atturas, pieņemts. 174. par, pret, atturas, noraidīts. 175. par, pret, atturas, noraidīts. Es neesmu pārliecināta par vienu no grozījumiem, par kuru mēs tikko nobalsojām. Tas bija balsojums pa daļām. 17. kompromiss. Bija balsojums pa daļām. Un man, man nav īsti pārliecības, ka mēs tiešām nobalsojām pa daļām. Man ir jāatzina, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs grozījums un balsojums. 13. pants. Balsojums pa daļām. Labi, es esmu to ņē, ņēmis vērā, piefiksējis. Ar manā sarakstā 13. pāns e, ir zem 17. kompromisa. Bet eh, jā, vienā no ir teikts, ka jābalso pa daļām. Tad saskaņā ar manā rīcībā esošo sārakstu, balsojumu sārakstu, nav īsti skaidrības. Jo nav skaidrs, vai kompromiss uh, aptver abus divus uh, punktus. Tātad tādēļ mēs vispirms balsojām par 17. kompromisa grozījuma otro punktu, un pēc tam būs atsevišķi balsojums eh, pa daļām par, eh, tad par 17. kompromisa grozījumu otro punktu, kurš par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Kompromisa grozījums 17. otrais punkts, sākam balsot. Vien es, sociāldemokrāta partija, viena balss par daudz. Mums būs jāatskaita vien, viena balss sociāldemokrāta partija. Kā ir tagad? Pārbaudīsim. Beidzam balsot. 34 pār 23 pret pieņemts. Un tagad par otro daļu. Sākam balsot. Kurš pār? Pret atturas skaidrs ir pieņemts. Tas nozīmē, ka mēs pār, atgriežamies pie 175. Trīspadsmitais, eh, trīspadsmitā lapas puse manā sarakstā. Simtseptiņdesmit piektais grozījums, kurš par? pret, atturas noraidīts. 177. par. Atvainojos 176. par. Pret, atturas noraidīts. 177. Atkrīt. I'm sorry, some confusing list. Atvainojos, man ir tāds, man ir tāds ļoti mūsinošs saraksts. 18. kompromiss. <clears throat> Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Of... Oh- Tagad 105. atsevišķais balsojums. Ne? Tas atkrīt. 105. atkrīt. Tātad 44. kurš pār? Pret. Atturs pieņemts. Pirmais grozījums, kurš par? No pirmā līdz devītajam grozījumam balsojam blokā par visiem kopā. No pirmā līdz septītam, kurš par? Pret? Atturs pieņemts. Devītais grozījums, kurš par? Pret? Atturs pieņemts pieņemts. 19. kompromiss, kurš par, pret, atturs, pieņemts. 48. par, mutiskais grozījums, kurš par, pret, atturs, pieņemts. 20. kompromiss, kurš par, pret, atturs, pieņemts. 15. kurš par, pret, atturs norēdīts. 11. kurš par, pret atturs pieņemts. 21. par, tad kompromiss 21. kurš par, pret atturs pieņemts. 51. kurš par, pret atturs norēdīts. 52. par, pret atturas norēdīts. 13. pār pret atturas pieņemts. 14. atsaukts. Pie... Vai tā ir mana kļūda, saka Tavares kungs, vai arī 52. grozījumu esam palaiduši garām? 54. grozījumu, pēc 21. kompromisa grozījumu. Mēs pārlecām pāri. No? No. here. But I, uh, sorry, Mr. Mr. Mr. Chairman. Well, well, I'm, I'm, I'm uh, sorry. Uh, it's, it's, uh, it's, it's, it's because, because of the list. Priekšsēdētājs, tā, tas ir tādēļ, ka man ir nepareizais balsošanas saraksts. Man teica, ka jums, Tavares kungs, ir taisnība. Mēs balsojam par 54. labi? 54. grozījums. Kurš pār?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 grozījums. Es saprotu, ka te ir eh, sajukums ar balsošanas sarakstu. 14. grozījums. Daļa no tā ir atsaukta, bet uh, cita daļa ir joprojām saglabājusies. Un tagad mēs balsojam par to. Par. Pret. Atturs pieņemts. 55. kurš par?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 atturs norādīts 60. par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 60. grozījumu. Sākam balsot. One too many PP. E Now we got the fair share of the EPP. How is it like? 29 against 29 pre, pār 28 pret 2 atturējušies. Es atvainojos, Busutil kungs. Hmm. 61. par pret atturs šķiet norādīts. Pārbaudīsim elektroniski. Please raise hands. We're checking on 61. 61. Now the vote is over. Sākam balsot par 61. Vote closed. Beidzam balsot. Trīsdesmit pār 27 pret pieņemts. Kompromise 23. Favor. Against abstentions adopted. 60... 64. Kurš par? Pret. Atturs. Norādīts. 65. par. Pret. Atturs. Norādīts. 16. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 66. par. Pret. Atturs. Norādīts. 67. par, pret, atturs noraidīts, 68. par, pret, atturs noraidīts, 69. par, pret, atturs noraidīts. Pārbaudam 69. grozījumu, sākam balsot. The vote is open. 69, open. Nav closed. Beidzam balsot. 26 pār 30 pret norādīts. Es saprotu, mēs esam noguruši, bet lūdzu balsojiet aktīvāk, lai mums nebūtu jāpārbauda. 17. par pret. Atturs. Pieņemts. 70. par pret pret, atturs noraidīts. 18. par, pret, atturs pieņemts. 24. kompromiss par. Divdesmit ceturtais kompromiss. Septiņpadsmitais tika pieņemts. Seventeen. Seventeen. 17. tika pieņemts, 70. noraidīts. 24. kompromiss. Par. Pret. Atturs. Redz, ka noraidīts. Bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 24. kompromisu. Open. Vote is closed. Beidzam balsot. 29. Par 25 pret. Tālāk, 71. kurš par? Pret. Atturs norēdīts. 81 par? Pret. Noraidīts. 20. kurš par? Es atvainojos, saku priekšsētājs 72. grozījums, kurš par? Pret. Pieņemts. 20. kurš par? Pret atturs. Pieņemts. 21. kurš par? Pret atturs. Pieņemts. 22. par? pret atturs pieņemts 34. par pret atturs norādīts 75. par pret atturs norādīts 23. par pret atturs pieņemts 76. par pret atturs šķiet pieņemts 77. par pret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 pie, atturs pieņemts, 25. par, pret, atturs pieņemts. Un horizontālais grozējums par vārdu interviju aizstāšanu ar questioning. kurš par, pret, atturs, pieņemts. Un visbeidzot, balsojam par tekstu kopumā ar visiem grozījumiem elektroniski sākam balsot. Now closed. Beidzam balsot. 51 pār 2 pret 4 atturējušies pieņemts. Congratulations, Mrs. Antonescu!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 Tātad balsojām par iespējamo cipu gūstekņu nogādāšanu nelikumīgu turēšanu apcietinājumā Eiropas valstīs saistībā ar Eiropas parlamenta TDIP komitejas ziņojumu, un referenti ir Helēna Flotrskundze. Balsojām par pirmo kompromisu grozījumu, kurš par pret atturs pieņemts. 54. kurš par pret atturs pieņemts. Afet 1. Nē, kompromiss 2. Kurš par pret atturs pieņemts. Sešdesmit septītais grozījums, kurš par pret atturs pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. 67. grozējums. Sākam balsot. Now closed. Beidzam balsot. 25 par 27 pret norēdīts. Sešdesmit astotais un sešdesmit devītais identiski grozījumi, kurš par? Pret atturs norādīts. Vai jūs vēlaties pārbaudīt? Labi, pārbaudam elektroniski. 68. un 69. grozījums. Sākam balsot. Now closed. Beidzam balsot. Tāds partijām vienbalsts pat daudz. 29 pār, 26 pret pieņemts. 73. grozījums, kurš par pret atturs pieņemts. Lūdzu, celiet rokas. 74. kurš par pret atturs pieņemts. 75. par pret atturs pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturs pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturs pieņemts. Piektais kompromiss, kurš par pret atturs pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 93. grozījums, kurš par, pret, atturs norādīts. Pārbaudam elektroniski. 93. grozījums. Sākam balsot. Are we checking on 93? The vote is open. Now the vote is closed. Beidzam balsot. Tautas partijai divas balsis par daudz. 26 par 29 pret noraidīts. Deviņdesmit ceturtais grozījums par, pret, atturs, noraidīts. Pārbaudam elektroniski. 94. grozījums. Sākam balsot. One PP too many. Now, discounting. What do we got? 29 pār 27 pret pieņemts. Septītais kompromiss, kurš par? pret atturs pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturs pieņemts. 108. grozījums, kurš par pret atturs norādīts. 109. grozījums. Vai jūs vēlaties pārbaudīt 108? Labi, pārbaudam elektroniski 108. grozījums. Sākam balsot. 108. One PP oh too many as usual. Tautas partijai viena balss par daudz kā parasti. Now it's done. 29 par 26 pret pieņemts. Tālāk. 110. grozījums. Kurš par? Pret atturs pieņemts. 111. kurš par? Pret atturs norādīts. 9. kompromiss kurš par? Pret atturs pieņemts. 116. grozījums. Ne? Tātad 116. grozījums, kurš par? Pret? Atturs. Norēdīts. Pārbaudīsim elektroniski. 116. grozījums. Sākam balsot. Fin. What do we got? Beidzam balsot 28 pār 28 pret. Tas ir norēdīts. 119. grozījums. Really? Aren't you the one too many PP? <laughs> so, it's okay. Then, then if it's if it's 29 against 28, it's adopted. Viena balss tautas partijā šķiet ir bijusi par daudz. Pārbaudām vēlreiz, saka priekšsēdētājs. 116. grozījums. Balsojām vēlreiz. Two PP too many. Divi tautas partijas grupā ir par daudz nobalsojuši. Divas balsis par daudz tautas partijā. Vēl viena par daudz. Beidzam balsot. Tāds pats rezultāts 28 par 28 pret noraidīts. Mrs. Vikstrom? Obvious. Vikstrāms kundze. Šeit ir viens cilvēks, kurš ir aizmirsis uh, savu balsošanas kartiņu, un viņš ir pret. Priekšsētājs saka, jā, es pamanīju. Un es gribētu uzdot jautājumu. Ko tautas partijas politiskie padomnieki tagad dara? Viņiem vajadzētu saskaitīt cik ir cilvēku šeit un cik balso. Tātad 116. grozījums ir norādīts, saka priekšsādātājs, pārējām pie 119. Kurš par? Pret atturs pieņemts. Desmitais kompromiss, kurš par? Pret atturs pieņemts. 121. grozījums, kurš par pret atturs pieņemts. 122. par pret atturs pieņemts. Pārbaudam elektroniski. 122. grozījums sākam balsot. Checking. The vote is one PP too many. Tautas partijai viena balss par daudz. Stan. Now let's close. Beidzam balsot. 24 par, 30 pret. So that goes to compromise 11. No, 123. 123, I'm sorry. 120. Tālāk, 123. par, pret, atturs, pieņemts. Pārbaudām 123. grozījumu. Sākam balsot. Three. Open. Closed. Beidzam balsot. 28 pār 24 pret pieņemts. 11. Gro kompromiss grozījums. Kurš par? Pret? Atturs? Pieņemts. 125. par? pret, atturs norēdīts. 128. par. Tātad 125 un 126 grozījumi bija identiski. 128 tika palaists garām, bet tā kā tika nobalsots pret 125, tad atkrīt arī 20, 128.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 128. Now the vote is closed. Beidzam balsot. 27 par, 28 pret, noraidīts. Now 129 and 130, which are... 129, 130 grozījumi identiski. Ba bal balsojam, kurš par, pret, atturs, norādīts. Pārbaudam elektroniski. Divus identiskos grozējumus. Sākam balsot. The vote is open. Now the vote is closed. Beidzam balsot. 29 pār 27 pret pieņemti. Against 27, it's adopted. Now, 134. 134. 134. Kurš par? pret? Sociāls šķiet nenobalsojies, neredzēja rokas paceltas. Albrecht kungs. Vai mēs varbūt varētu turpināt balsojot tikai elektroniski, jo iznāk, ka mēs visu vienkārši pārbaudām? Priekšsēdētājs ierosina varbūt balsojumu elektroniski.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 Checking. One, three, four. One PP too many. Tautas partijā viena balss pat daudz. Beidzam balsot. 29 pār 27 pret pieņemts. Priekšsēdētāji kungs, nu par reglamentu jautājums. Nu, kādi deputāti tad tagad ir klāt un kādi ne? Vai jūs. Uh, nav jau nekāda vairs uh, pārskata. Tas taču tā nevar būt, ka uh, tā skaita nesakrīt. 135. Yeah. 135. 135. grozījums, kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. 136. kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. 137. kurš par? pret pieņemts. 138. un 139. identiski grozījumi, kurš par pret atturs pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. 138. un 139. identiskie grozījumi. Sākam balsot. Now it's open, now it's closed. Beidzam balsot 25 pār 27 pret norēdīti. Tālāk 140. un 141. identiski grozījumi. Kurš par? Pret. Atturs. Norādīts. 142. grozījums par pret atturs pieņemts. 143. kurš par pret atturs pieņemts. Ierosinājums pārbaudīt elektroniski 143. grozījumu. Sākam balsot. Checking. The vote is closed. Beidzam balsot. Tautas partijā viena balss par daudz. Thank you. Okay. Yes, okay. We go, we're going electronic check. 29 par, 27 pret pieņemts. Labi, turpinām balsot elektroniski. Pirmais grozījums, tātad par apsvērumtais punktiem. Pirmais grozījums. Beidzam balsot. Norādīts. Otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzām balsot. 26 pār 30 pret norādīts. Trešais grozējums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 55 pār 2 pret pieņemts. Ceturtais grozējums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 29 par 26 pret pieņemts. Piektais grozējums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 53 par 3 pret pieņemts. Sastais grozējums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 par 27 pret pieņemts. Tālāk divi identiski grozījumi, septītais un astotais. Sākam balsot. Beidzam balsot. 29. 28 par 29 pret norādīts. 12. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 11. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. grozījums ar mutisku grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. Sākam balsot.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 repliks no zāles pie neieslēgta mikrofona. I mean, shall we repeat the vote, okay? Priekšsēdētājs atkārtosim balsojumu elektroniski un pieskaitīsim arī Ilčevu kungu atkārtojumu balsošanu par 16. par 16. grozējumu. Sākam balsot. The vote is open. Now the vote is closed. Beidzam balsot. Un 29 pār, 28 pret, Ilčev kungs balso pār, tātad 30 pār, 28 pret, rezultāts nemainās pieņemts. 17. grozījums sākam balsot. The vote is closed. Adopted. Beidzam balsot pieņemts. 18. grozējums. Sākam balsot. Now the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. grozījums balsojums par daļām. Pirmā daļa. Sākam balsot. Now closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. grozījums. Es atvainojos, saka priekšsētājs, otrā daļa. Balsojam par otro daļu. Sākam balsot. Now closed. Beidzām balsot. 28 par 29 pret. Noraidīts. Ilčā kungs, kā jūs balsojāt par vai pret? Jūs balsojāt par, bet jebkurā gadījumā otrā daļa norādīta.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 Nē, priekšsēdētāja kungs, ja kāds pieļauj kļūdu, tad tas neietekmē uz ekrāna esošos balsošanas rezultātus. Tā ir normālā kārtība. Viņi var koriģēt ierakstu protokolā, bet tā mēs darām arī plenāru sēdē, tas nemaina balsojuma rezultātus. Latvards, Lutvards kundz lūdzu. Ja tas nav personālais balsojums tad parastā procedūra būtu pacelt rokas, un tad sekretariāts vienkārši saskaita. Ja mēs izmantojam procedūru, ar ko tiek aizvietota ierastā procedūra, tad šāds valsts arī ir jāskaita, ja cilvēkiem nav kartiņas. Tādēļ es uzstāju, lai sekretariāts saskaitītu vienkārši paceltās rokas priekšsēdētājs, jūs pamanījāt, ka mēs balsojam vairāk nekā stundu, un tādēļ cilvēki lūdz izmantot elektronisko balsošanu. Lutfords kundze, jā, bet ja kāds ir pieļāvis kļūdu, tad neiet runa par personālo balsojumu. Lutfords kundze, es domāju, ka mēs pieļaujām eh, zināmu piekāpšanos eh, šeit un, un Tādēļ es domāju, ka nav jēgas piesaukt normas, kuras nav piemērojams šajā gadījumā. Priekšsēdētāji, tautas partijas grupai vairākos balsojumos bija viena vai divas balsis par daudz. Mēs pieļāvām kļūdu vienā balsojumā, un tādēļ mēs uh, lūdzām uh, jūs uh, piekāpties un pieskaitīt mūsu balsi, ņemot, uh, izmainot balsošanas rezultātus. Priekšsēdētājs tātad balsojām par otro daļu 19. grozējumām. Sākam balsot! Now the vote is closed. Beidzam balsot. everybody voted? Everybody voted. Everybody okay? Now the vote is closed. What do we see? Beidzām balsot. 30 pret 20, pret, pār 27 pret. Tātad pieņemts. 20. grozējums. Sākam balsot. Beidzām balsot. 29 pār 28 pret pieņemts. 21. grozējums. Sākam balsot. Now closed. Beidzam balsot. Ah, 28 against 29. Rejected. 28 par 29 pret norādīts. 22. grozījums. Sākam balsot. Now closed. Beidzam balsot. 26 pār 30 pret noraidīts. 24. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. grozījums. Identisks ar 24. grozījumu. Tādēļ balsam par 28. Sākam balsot. Now closed. Beidzam balsot. Rejected. 27. 27. Sākam balsot. Now closed. Beidzam balsot. Norādīts. 28. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ja. Norādīts. 29. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 30. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 31. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25 pār 28 pret norādīts. 32. grozējums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 33. grozējums. Sākam balsot. Sākam balsot par 33. grozējumu. Beidzam balsot. Beidzam balsot par 33. Noraidīts. 34. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Norādīts. Mišēla Kungs, vai jūs esat pret? Tā nedarbojas jūsu balsošanas mašīna. Tātad jūs. Tas tiek norādīts. 35. grozējums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. grozījums ar mutisko grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. grozījums. Sākam balsot. Beidzām balsot. Norādīts. 46. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 51. grozījums, pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 53. grozījums. Sākam balsot. Beidzām balsot. Pieņemts. Un tagad balsojam par tekstu kopumā ar grozījumiem. Elektroniski balsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 50 pār 2 pret 5 atturējušies Apsveicu Flotras kundzi. <laughs> Congratulations, Madam Flotra. Was heard. Thank you for the work. Now I've got an escapable. Mm, ir, kā, ir kāda tikšanās, kurā, uz kuru man ir jādodas, tādēļ es došu vārdu savai kolēģei Kingai Gālai, kura novadīs pēdējo balsojumu. Paldies! can have. So the next uh, vote on the. Nākamais balsojums par ziņojuma projektu par. Priekšstādātais kundze, es gribētu teikt, ka kļūdas dēļ Tautas partijas uh, balsojuma sarakstā piektajā grozījumai bija mīnus un Piektajā grozījumā bija jābūt plusam, tas tā ir kļūda, tātad piektais grozījums ir tautas partijas vārdā balso par. Paldies. Paldies, Monika. Sāksim balsot. Devītais grozījums. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņēmts. Desmitais grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. Vienpadsmitais par pret at. Pārbaudīsim 11. grozījumu elektroniski. Lūdzu, balsojiet. Beidzam balsot. 51 pret 12. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 13. par, pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums par, otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 19. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Pārējam pie ceturtā kompromisa grozījuma par, pret, atturas, pieņemts. 27. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 28. par. Priekšsādātāji atvainojas 29. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 30. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Vēlreiz 30. grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 31. par, pret, atturas pieņemts. 32. par, pret, atturas pieņemts. 33. par, pret, atturas noraidīts. 35. par, pret, atturas noraidīts. 34 par, pret, atturas pieņemts. 36. par, pret, atturas pieņemts. 38. par, pret, atturas pieņemts. 5. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Pārējām pie 33. grozījuma. 43. grozījuma par, pret, atturas pieņemts, 44. pār pret atturas pieņemts, 45. pār pret atturas pieņemts, 6. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 50. grozījums par pret atturas noraidīts. 51. par pret atturas pieņemts. 52. par Jā, balsosim par 52. vēlāk. Piecdesmit ceturtais, piecdesmit trešais pieņems, piecdesmit ceturtais par, pret, atturas, nav skaidrs. 54. grozījums sākam balsot elektroniski. Tautas partijai viena balss par tautu. Vai tagad viss ir kārtībā? 29 pār 24 pret 2 atturas pieņēmts. 55 par pret atturas. Situācija varētu būt tāda pati, bet pārbaudīsim vēlreiz elektroniski 55. grozījumu. Beidzam balsot. 26 par 27 pret, 2 atturas noraidīts. 57. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 7. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 8. kompromisa grozījums. Tomēr vēl jābalso par 56. grozījumu Tātad par 56. kurš par, pret, atturas pieņemts. Un tagad varam balsot par 8. kompromisa grozījumu. Jo 7. kompromisa grozījums tika pieņemts. Tātad tagad par 8. par, pret, atturas pieņemts. Tagad pārējām pie 65. grozījuma par, pret, atturas pieņemts noraidīts. 69. par pret atturs noraidīts. Pārbaudīsim 69. elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 27 par, 25 pret 2 atturs. Pieņemts. Es vēlējos balsot pret, bet es nevarēju. Manuprāt, 20, eh, 27 pret 27, tātad jābūt noraidītam šim grozījumam. Nu, tā tad noraidīt, saka priekšsēdētāji. 28, tātad 20, atvainojos, saka priekšsēdētāji, 68. Kurš par? Pret? Atturas? jāpārbauda elektroniski. Tātad elektroniski pa 68. Sākam balsot. Beidzam balsot. 26 pār 25 pret, 2 atturas. Un Ilčeva kunga balss. Noraidīts. Pārējiem bez 73. grozījuma par pret atturas pieņemts. Devītais kompromiss. Balsosim pa daļām. Pir, par pirmo daļu par pret atturas pieņemts. Par otro daļu par pret atturas pieņemts. Lūdzu, balsosim elektroniski, pārbaudīsim balsojumu par otro daļu devītā kompromisa grozījuma otro daļu. Par otro daļu. Beidzam balsot. 24 pār 29 pret. 30 pret. Mm. Jā, neatkarīgi no tā, vai esat par vai pret, balsojums ir, šis grozījums ir noraidīts. Pārējām pie 70. Jā, Gijoms kundze, jūs vēlējāties, ko piebilst? Es gribēju par balsojumu tikai teikt, ka man liekas, ka mēs aizmirsām balsot par grozījumu 68, 60, uh, 71, 7, 69, vai tad mēs esam balsojuši? Jums nav. So we have to vote on it. Mm. Okay. So we have to vote on amendment 7. Tad mums ir jābalso par 70, 71 un 72 par šiem grozījumiem. Balsosim par 70. grozījumu. Kurš ir par? Jā, par 70. jo mēs izlaidām balsošanu par šiem trim grozījumiem. Tad par 70. par? Pret? Atturas? ļoti grūti saprast. Sākam balsot elektroniski par 70. Beidzam balsot par 70. 25 pār, 28 pret, 1 atturs. Pārējiem pie 71. grozījuma, kurš pār, pret, atturas, noraidīts. Tieši tāpat kā iepriekšējais 72. grozījums par pret atturas pieņemts. Par, mēs jau balsojām par 73. tas ir pieņemts. Mēs balsojām arī par 9. grozījumu. Pirmā daļa tika apstiprināta, otrā noraidīta. Un tagad pārējām pie 75. grozījuma. Lūdzu, paceliet rokas par 75. grozījumu. Kurš pār, pret, atturas, pieņemts. 76. pār, pret, atturas, pieņemts. Par 77. pār, pret, atturas. Nevars, nav skaidrs. <clears throat> Sākam balsot elektroniski par 77. Beidzam balsot. Tautas partijai viena balss par daudz. Tagad viss ir kārtībā. 25 pār, 26 pret, 2 atturs. Noraidīts. Kompromiss grozījums 10 par pret atturas pieņemts. Pārējām pie 80. grozījuma, kurš par pret atturas, manuprāt, noraidīts. Pārbaudīsim 80. grozījumu elektroniski. close the vote. Beidzam balsot. 25 pār 29 pret. Noraidīts. 81 pār pret. Atturas. Noraidīts. 11. kompromis grozījums par pret. Atturas pieņemts. 12. grozījums, kompromisa grozījums numur 12. Pār, pret, atturas pieņemts. Pārējām pie grozījuma 91, kurš par, pret, atturas noraidīts. Kompromisa grozījums numur 13. Balsosim divās daļās par pirmo daļu. Pār, pret, atturas pieņemts. Par otro daļu, pār, pret pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. 13. kompromisa grozījuma otro daļu. Sākam balsot. Close the vote. Beidzam balsot. 21 pār, 32 pret. 92. grozījums pār. Tātad 92. atkrīt. Pārējām pie 96. grozījuma, kurš par pret atturas noraidīts. Kopums grozījums numur 14 par pret atturas pieņemts. 101. grozījums, kurš par pret atturas pārbaudīsim elektroniski 101. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25 pār, 28 pret. Noraidīts. 102. grozījums par. Pret. Atturs. Manuprāt, pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski 102. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 pār 23 pret 1 atturs pieņemts. 103. grozījums par pret atturs pieņemts. 106. grozījums par pret. Pret atturs pieņemts. 107. par pret atturs pieņemts. 108. par pret atturas pieņemts. 109. par pret atturas pieņemts. 110. par pret atturas noraidīts. 111. par pret atturas manuprāt pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski 111. sākam balsot. Beidzam balsot. 30, 41 pār 12 pret. Neviens nav atturējies. Kompromis grozījums numur 15 par pret atturas pieņemts. 117. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromis grozījums numur 16 par pret atturas pieņemts. Kompromiss grozījums numur 17. Balsosim divās daļās par pirmo daļu par, pret, atturas pieņemts. Par otro daļu par, pret, atturas. Pārbaudīsim otro daļu. Kompromiss grozījuma numur 17. otro daļu sākam balsot. Beidzam balsot. 14 pār 40 pret noraidīts. 118. grozījums. Un pārējiem uz 122. grozījumu. 122. grozījums par pret atturas noraidīts. 123. par pret atturas nav skaidrs. Lūdzu, Vēlreiz paceliet rokas par 123. grozījumu, kurš par, pret, atturs. Man ir jāparbauda elektroniski. Sākam balsot par 123. elektroniski. Beidzam balsot. 23 pār, 13 pret, 18 atturējušies. Tātad pieņemts. Grozījums, 24. grozījums par, pret, atturas, manuprāt, noraidīts. 125. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 126. par, pret, atturas, pieņemts. 127. par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski 127. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25 pār 29 pret. Noraidīts. 128 pār. Pret. Atturs. Noraidīts. 129. par pret atturs manuprāt, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski 129. Sākam balsot. Beidzam balsot. 27 pār 25 pret pieņemts. 131. par, pret, atturas, pieņemts. 132. par, pret, atturas, manuprāt, noraidīts, bet jāparbauda elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 18 pār 36 pret noraidīts.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 140. par pret atturas, manuprāt, pieņemts. 142. pār pret atturas pieņemts. 143. pār. Tad balsosim tikai par otro daļu. 143. otro daļu, kurš par pret atturas pieņemts. 141. atkrīt, 139. kurš par, pret, atturas pieņemts. 144. kurš par, pret, atturas, manuprāt, pieņemts. 145. kurš par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski 145. sākam balsot. Beidzam balsot. 25, 4 pār, 29 pret, noraidīts. 146. puš par, pret, atturas. Man ir jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pār 29 pret, tātad noraidīts. 147. Pār, pret, atturas, noraidīts. 148. pār, pret, atturas, pieņemts. 149. un 150. identiski grozījumi, kurš par, pret, atturas, pieņemts Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 28 pār 26 pret. Tas nozīmē, ka ir pieņemts. Pārējām pie pie 156. grozījuma, kurš par pret manuprāt pieņemts. 158. kurš par pret atturs noraidīts. 159. kurš par pret Nav skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski. 159. sākam balsot. Beidzam balsot. 35 par 18 pret pieņemts. Tagad baltosim, balsosim par ievilkumiem un apsvērumiem. Pirmais grozījums, kurš par, pret, atturas, jāparbauda elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25 <clears throat> pār 29 pret noraidīts. Otrais grozījums, kurš par? Pret. Manuprāt, noraidīts. 33. grozījums, kurš par? Pret atturs noraidīts. Sestais grozījums, kurš par, pret, atturs, pārbaudīsim elektroniski sesto grozījumu, sākam balsot, beidzam balsot. 25 pār 29 pret noraidīts. Pārējiem pie piektā grozījuma, kurš par, pret, atturs pieņemts. Ceturtais grozījums, kurš par pret atturs pieņemts. 18. kompromiss balsosim divās daļās, pa pirmo daļu, kurš par pieņemts, otrā daļa, kurš par pret atturs pieņemts. 18. grozījums ir pieņemts, pārējiem pie kompromisa grozījuma numur 1, kurš par pret atturas pieņemts. Un galīgais balsojums. Balsosim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 47 pār, 4 pret, divi atturas. Apsveicu referenti. Un pēdējais balsojums šodien ir par kriminālas akcijām iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulācija gadījumā. Atzinuma projekts. Ja referenti nevēlas izteikties, tad ķersimies uzreiz pie balsošanas. 17. grozījums un 18. grozījums nav pieņemami, tādēļ sāksim ar trešo grozījumu. Pārpret atturas. Trešais pieņemts, piektais grozījums pārpret atturas pieņemts, 19. grozījums pārpret atturas pieņemts, 20. grozījums atkrīt, 6. grozījums par pret atturas pieņemts, septītais grozījums par pret atturas pieņemts, astotais grozījums ir atkrīt, 21. grozījums par pret atturas pieņemts, 22. par pret atturas pieņemts, 23. par pret atturas pieņemts. Apsvērumi un ievilkumi. Pirmais kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. Pārējiem pie 10. grozījuma par pret atturas pieņemts. 11. par pret atturas pieņemts. 12. par pret atturas pieņemts. 13. par pret atturas pieņemts. Otrais kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. 15. grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam. Lūdzu, balsojiet. Beidzam balsot. 45 pār. Neviens nav balsojis pret, 4 ir atturējušies. Apsveicu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 Okay, I, I uh, continue. So I will give the floor to Mr. Fontana. Došu vārdu Fontānas kungam vispirms un pēc tam komisijai un Kipras prezidentūrai. Fontānas kungs, vārds jums lūdzu. Grazie, prezidente. Lora, ir... Paldies, priekšstādātais kundze, paldies. Regula, par kuru uh, Libei jāpauž uh, viedoklis runā par patvērumu meklētājiem un daudzgadu finanšu ietvaru. Visi fondi ir attiecināti uz vispārējiem noteikumiem, un komisija piedāvā horizontālu risinājumu visiem fondiem. Šī regula ir daļa no četrām regulām, kuru, kā jau es teicu, veido ietvaru ES finansējumam visiem iekšējiem jautājumiem - programmēšana, pārvalde, kontroli līdz pat programmu noslēgšanai. Tie grozījumi, kādi tagad uh, tiek piedāvāti, ir uh, domāts trīs principos. Pirmkārt, uh, centrālajiem punktam jābūt subsidaritātes principu ievērošanai arī uh, vienkāršošanu, izmantojot finanšu instrumentus, lai kontrolas fāzi neapietu. Lielākā daļa grozījumu, kādi ir iesniegti, ir saistīti ar šo subsidiaritātes principu. Runājot par vispārējiem principiem, tiek teikts, ka katras dalībvalsts specifiskais konteksts tiek īpaši ievērots protams, ievērojot arī ES politiku un prioritāti. Trešais pants un komisijas priekšlikums ir saistīta ar ciešu sadarbību ar dalībvalstīm. Un, protams, ka ļoti nozīmīga ir arī sadarbība vietējā līmenī. Subsidaritātes princips ir ļoti nozīmīgs runāt arī par caurskatāmību. Katrai dalību valstī ir eh, nepieciešams 90% iemaksas paaugstinājums, un mūsuprāt ir nozīmīgi, lai katra dalība valsts arī iesniegtu attiecīgos dokumentus un pamatojumus, kādēļ tā pieprasa atbilstošu uh, līdzekļu paaugstinājumu, un par to tiek runāts 16. pāntā. Nākošais lokāla eh, vietējās un reģionālās uh, iestādes un kontrolas iespējas Tas neapdraud attiecības starp komisiju un dalību valstīm. Tas ir savukārt 9. pantā noteikts. Ir mm, nepieciešama nodrošināt, mm, lai mm, visi iestādes varētu rājot funkcionēt. Par to tiek runāts 29. pantā. Mēs esam iesnieguši divus grozījumus lai tiktu izveidota monitoringa sistēma katram fondam un par atbalstu. Iepšos gadījumos 8. pants, 4. apakšpunkts jauns formulējums un tāds pats monitoringa mehānisms tiek veidots attiecībā uz trešajām valstīm. Tas ir 9. pantā 2a apakšpunktā. Bija tik iesniegti grozījumi par um, Eiropas parlamenta nozīmi, piemēram, 7. pants, 1, 8.1 un 8.3 apakšpunkti. Nākošais jautājums vēlreiz runājot par parlamenta lomu, gribu uzsvērt, ka Eiropas parlamenta deputāti iesaist nesamazinās laika gaitā. Piemēram, ja komisija ir nepieciešams atbalsts, vai arī komisija maina kaut ko savos, uh, savā darbībā, tad parlaments tiek diskutēts, tas ir 8. pāntā, 4. apakšpunktā noteikts, un bez tam šo principu uh, padziļināšanai esam iesnieguši pāris grozījumus. Un, principā, mēs domājam, ka ja komisijas iesniegtais dokuments ir veiksmīgs. Ar mūsu grozījumiem mēs vienkārši izcēlām vietējo uh, pašvaldību nozīmi un to iesaisti. Ir 27 dalībvalsts un, protams, arī pārvaldes sistēmas ir ļoti atšķirīgas. Ne jau vienmēr būs vienkārši, ne jau vienmēr būs iespējams vietējās pašvaldības iesaistīt, bet tieši tādēļ mēs norādām uz šo subsidaritātes principu, proti katra dalībvalsts tad varētu pie, piemērot tos principus, kāda ir nepieciešama. Es labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem, ja jūs gribēsiet arī ko vairāk uzzināt. Un paldies par uzmanību. Došu vārdu komisijā, lūdzu. Paldies priekšsādātājiem, paldies arī referentam par komentāriem. Es centīšos pavisam īsi paust komisijas viedokli par atsevišķiem jautājumiem, kam pieskārās arī referents. Mēs atbalstām to, ka tiek uzsvērta uh, Uh, vietējo un reģionālo pārvaldes iestāžu loma šo fondu līdzekļu apgūšanā, un mēs esam uzsvēruši, cik svarīgi ir veidot partnerības dalību valstīs. Tādēļ pateicos referentam par šā, šīm norādēm. Protams, dalību valstu loma vadības un kontrolas sistēmu uzturēšanā nedrīkst tikt vājināta. Tādēļ es domāju, mums ļoti rūpīgi jāparaugās uz to, kāda ir eh, redakcija tajās vietās, kur mēs dodam atsauci uz reģionālām un vietējām pārvaldes struktūrām, lai neiznāk tā, ka pienākumi par drošības un kontrolas sistēmām tiek novelt uz to pleciem. Tālāk 13. pāntā, kur tiek pieminēt šīs reģionālās un vietējās eh, pašvaldības iestādes, tad vajadzētu ierosināt eh, to, ka šīs struktūras var ierosināt nacionālo programmu pārskatīšanu un pielāgošanu, ņemot vērā jaunu izveidojušos apstākļus. Un tajā pat laikā mēs gribētu redzēt daudzgadu programmas, kas nebūtu pārāk bieži jāpārskat, jo tas varētu novest uh, pie tā, ka tiek apdraudēts daudzgadu programmēšanas princips. Gribētu varbūt rezumēt uh, tās uh, lietas, kas mums ir svarīgas. Viena lieta ir tā, kas jau pieminēju šorīt attiecībā uz iekšējos drošības fondu robežu un vīzu instrumentu. Tas ir par vidustermiņu pārskatīšanu. Referents ir ierosinājis vidustermiņu izvērtēšanu, uh, izvērst 2016. gada 1. jūlijā. Eh, mēs uzskatām, tas ir pāragri, jo uh, lielākā daļa pasākumu tiks uzsākt tikai 14. gadā. Un līdz ar to vēl varētu būt uh, pāragri šāda izvērtēšana, un dalību valstis iesniegs uh, paplašinātos īstenošanas ziņojums līdz 2017. gada 31. martam, un tie varētu kalpot par pamatu vidustermiņu novērtējumam. Tādēļ gribētu lūgt referentu šo datumu pār, izvērtēt atkārtot, un varbūt varētu to pielāgot uh, šīm pārskatu iesniegšanas periodām. Tāpat gribētu runāt par to, ko referents teica par drošības sistēmām, kas tiek izmantots ārkārtas apstākļos. Es gribētu atturēt no šādas palīdzības pieminēšanas tekstā, jo es domāju, ka komisija šeit nevarētu pieļaut to, ka konsultācijas ar parlamentu un padomu novestu pie palīdzības ārkārtas situācijās kavēšanās. Mēs esam arī viensprāts par to, ka palīdzība ārkārtas apstākļos ir ļoti cieši jākontrolē, tāpat kā jebkurš cits Eiropas Savienības finansējums, bet mēs esam pret to, ka tiktu izveidota specifiska kontrolas sistēma eh, šīm, šiem palīdzības fondiem, kas attiecās uz dialogu ar komisiju. Mēs atbalstām to, ka mums varētu izvērsties dialogs ar dalību valstīm jau nākamajā gadā vēl pirms šie fondi tiek apstiprināti, un mēs savā paziņojumā esam norādījuši, ka mēs gribētu uh, pastāvīgi informēt eh, parlamentu par eh, dialogu rezultātiem, bet ja mēs konsultētos ar parlamentu katra atsevišķā dialogu sakarā, tad tas varētu nevajadzīgi palēlināt procesu, bet mēs noteikti apņemamies pilnībā informēt parlamentu par to, kas notiek. Vēl divi komentāri. 15. un 16. grozījumā, kur iet runa par nacionālajām programmām, referents vēlas, lai nacionālās programmas būtu uh, Uh, vairāk detalizētas gan attiecībā uz statistiku, gan budžetu. Mēs piekrītam, protams, ka šai bāzes līnijai ir jābūt noteiktai maksimāli precīzi izējot no statistikas datiem, bet tajā pat laikā mums būtu jāatrod pareizais līdzsvars par to, lai, lai pieļautu vajadzīgo elastību un lai programmas nebūtu tik uh, neelastīgas, ka tās nāktos pārāk bieži pārstrādāt un pārskatīt. Tādēļ gribētu lūgt referentu uh, padomāt arī par šiem diviem grozījumiem. Un vispēcot 23. grozījums, referents ierosina, ka revīzijas funkcijas varētu realizēt privāti firma vai privāts uzņēmums. Mēs uzskatām, ka tai vajadzētu būt valsts struktūrai, lai tā varētu uh, sagatavot komisijai pārskatus, kurā tā pauž savu pārliecību par iekšējās kontrolas sistēmu atbilstību. Tas būtu pagaidām viss no manas puses. Mēs esam gatavi turpināt diskusijas ar referentu, ja viņš vēlas ar mums runāt par šiem grozījumiem. Paldies! Florides kungs, Kipras prezidentūra. Jā, kā jau iepriekš tika teikts, attiecībā uz četriem uh, direktīvu projektiem, respektīvi regulu projektiem, runiet par daudzgadu finanšu schēmu. Un mēs uh, izveidojām īpašu darba grupu, lai labāk koordinētu darbību un lai nodrošinātu horizontālo saikni ar atsevišķajām jomām. Īpaši iet runa par abu fondu pārvaldījumu. Tagad par horizontālo risinājumu. Padomē jau ir bijuši trīs lasījumi, un prezidentūra cer līdz jūlija beigām sasaukt uh, darba grupas sēdi, kurā piedalītos visas dalību valstis. Tad mēs varētu arī citos punktos um, sasniegt vienošanos, ja tīpaši tajos jautājumos, kur vēl nav kopēja viedokļa, lai mēs varētu saņemt atbilstošu mandātu un lai koplēdumu procedūru varētu sākt ar parlamentu. Valsts un dalība valsts grib vienkāršot procedūru un uh, regulu padarīt vienkāršāku īstenošanai. Prezidentūra šo komisijas priekšlikumu arī atzinīgi vērtē un uh, atzinīgi vērtējam arī Fontānas kunga uh, priekšlikumu un vēlamies um, veiksmīgi sadarboties. Paldies! Tagad Fāvio kundze. Paldies, priekšsādājs kundze. Es par šo dokumentu runājot gribētu teikt sekojošo. Jautājums ir sarežģīts, un Fajons kundze būtu atzinīgāk vērtējusi vēl dziļāku sadarbību ar referentu 2012. gadā bija tikai viena sēde, ēna referenta turpmākas sēdes netika organizētas. Uh, Mm, tas ir ļoti žēl. Un līdz ar to tas atspoguļojas arī a, tajā a, projektā, kādu referents pat labam ir iesniedzis. Bien que très technique. Uh, teksts ir ļoti tehnisks, ļoti nozīmīgs un veido uh, trīs uh, lielo finanšu uh, instrumentu ietvaru. Fajons kundze nožēlo, ka šīs perspektīvas nav īpaši izceltas, nav uh, paskaidrojuma, un līdz ar to nav skaidroti grozījumi dažādi uh, rašanās uh, iemesli, un uh, tas nav atspoguļots. Uh, tekstā. Daži grozījumi ir pārāk mākslīgi, ievērojot ļoti sarežģīto teksta būtību un arī pirmo viedokļu at apaņu liba. Pietrūkst arī dažkārt uh, satura. Grozījumos ir, uh, izvērtēt grozījums ir ļoti sarežģīti um, teikt ko uh, citu, uh, nekā to, ka Fajan kundze ļoti precīzi sekos uh, darba atbild, uh, attīstībai un iesniegs arī savus uh, grozījumus. Tā ie, viņi iesa, iesaka iesaistīt nacionālos eksperts, nevalstiskās organizācijas, lai nacionālās programmas varētu tikt labāk sagatavotas un ieviests. Fajons kundze atzinīgi vērtētu aktīvāku krāpšanas un citu nelikumīgu darbību apkarošanu, piemēram, sadarbojoties ar komisiju. Un vēlas sadarboties ļoti cieši ar Krim komitejas deputātiem, lai uzlabotu darbu šajā jomā. Fajons kundze vēlas skaidrojums par aptvērumu un palīdzību steidzamos jautājumos, un šeit vajadzētu konkrēts pasākums pieminēt un arī iespējamos saņēmējus. Viss līdzekļus jāizmanto efektīvi, saņēmējiem ir uh, jāsniedz arī viss iespējamās atskaites un aktīvi jādarbojas nacionālā līmenī. Paldies! Kirkopkungs. Pirkop kungs, lūdzu. Atvainojiet, runā Pirkar kungs. Es eh, sapratu, ka tika uzsaukts Kirkop kungs, bet uh, priekšsēdētājs kundze. Atļaujiet. Uh, teikt, ka da, neviena komiteja nav tik neprecīza darba plānošanā kā šī uh, lūd, jūs neesat vainīga, bet lūdzu, uh, sakiet sekretariātam, ka ir jābūt plānošanai tādai, lai būtu nu, nedaudz uh, plānošanas iespējas. Piecos man bija viens termiņš, um, 15.30, 17.30 nākošais, un, nu, burtiski tas, uz ko mēs varam paļauties, ir tas, ka darba kārtība netiek ievērota. Uh, tas rada veselu kārtu problēmu. Nu, tas nav iespējams tā strādāt. Citās komitejās šāda problēma neeksistē. Nu, tas man arī ir jāpasaka. Tagad par manām piezīmām saistībā ar šo ziņojumu. Es gribētu pozitīvi izcelt to, ka Fontānas kungs arī Mm, sadarbībā ar komisiju runājot par vispārējiem jautājumiem, runā par skaidrību un dalību valstu specifisko situāciju. Man liekas pozitīvi tāpat arī tas, ka mm, līdzsakus vispārējiem pamatnoteikumiem arī ieguvumu un tēriņu saikne tiek izvērtēta un tajā pašā laikā ekonomiskā efektivitāte uh, tiek izcelta. Problēmas sākas tur, kur uh, tiek runāts par iestādēm. Nosauktās iestādes 23. pāns, es gribu uzdot jautājumu komisijai, vai patiešām uh, Tā ir vienkāršošana, ja trīs e, iestādes ir jānosauc. Pirmā ir tā, kas ir atbildīga par nacionālā programma īstenošanu. Otrā ir otra e, piezīme, kas e, uzņemsies pārvaldību un kontroli. Un trešais vēl viena pārbaudas kontroli. Manuprāt, vajadzētu pārdomāt par to, ka neatkarīgais e, audits e, to var veikt arī privāta institūcija bet nu, tas ir drīzāk jautājums komisijai, vai šīs trīs iestādes patiesi ir nepieciešams. Esmu skeptisks arī sekojošā punktā. Ziņojumā aptuveni tur, kur uh, referents Fontāna runā par uh, to, ka komisija dalībvalsts uh, reģionālās un pašvaldības iestājas iesaistīs. Uh, Sadarbībā es tā īsti nezinu, kā tas varētu būt praksē jo šeit vēlreiz visdažādākās iestādes tiek minētas, reģionālās un pašvaldības iestādes, Un uh, dalība valstīs um, organizācija ir pilnīgi atšķirīga. Dažas valsts ir centralizēti vadītas, citas federāli vadītas, un līdz ar to man liekas, ka nu, tas nav tāds īpaši praktisks ieteikums, jo bez tam visam klāt nāktu arī vēl tas, ka ja reģionālās vietējās un arī vēl pašvaldības uh, tiktu iesaistītas, tad. Uh, būtu tā, ka jāmaina arī vēl citi noteikumi, proti reģionālās un pašvaldības iestājas. Arī tām jādarbojas pēc e, ekonomiskas saprātīga, ekonomiski saprātīguma principiem, nu tad ir jābūt vienotiem noteiktiem noteikumiem pret visiem. Es domāju, ka būtu labāk mm, rīkoties tā, kā komisija piedāvā, proti komisija piedāvā, ka uh, valstu programmas partnerības tiek veicināts pats par sevi sa, uh, saprotams, un reģionālās iestādes uh, seko tad atbilstoši un sadarbojas atbilstoši valstu uh, organizācijām, nevis uh, tādā schēmē komisija valsts reģionālās iestādes. Tātad man liekas, ka komisijas priekšlikums ir saprātīgāks tieši šai kontekstā. Bez tam es domāju, ka Tas uh, saskan arī ar iepriekšējo mans pieminēto punktu. Ja nacionālās programmas tiek īstenots un ja tas saskan ar valstu iekšējo risinājumu, tad partnerībā uh, jārīkojas tā, kā 12. pantā tas tiek piedāvāts, un tas ir pozitīvs pants, un ja mēs atkal atgriežamies pie 12. panta, kā atkal vietējās pašvaldības un reģionālās iestādes tiek iesaist, rakstīts, tad man liekas, ka tas nav tā izpildāms un drīzāk tas tad varētu būt kontraproduktīvi. Tagad par politisko dialogu. 13. pāns. Viena piezīme. Šeit a, referents domā, ka politiskais dialogs varētu tikt īstenots a, diskutējot ar Eiropas parlamentu un arī ar katru dalību valstu. Un arī šeit, manā skatījumā, ir jautājums par to, cik tas praktiski ir izpildāms. Ja parlaments vēl ar katru dalību valsti diskutē un vienojas, tad es domāju, ka komisijas priekšlikums uh, ir ļoti pozitīvs salīdzinoši, jo šeit politiskais dialogs no vienas puses notiek, un no otras puses tas tiek saskaņots ar um, dalību valstu interesēm. Nākošais 14. pants. Šeit runa iet par finansējumu. Un šeit man liekas, ka šī piezīme arī jau iepriekš tika izteikta, ka tas nav iespējams tādu um, skaidru, detalizētu budžeta priekšlikumu uh, izstrādāt tik uh, ilgu laiku iepriekš, cik uh, šīs programmas uh, ilgst un nacionālās programmas uh, Šis priekšlikums ir uh, izteikts 2014. un 2020. gadam. Pirkarkungs atvainojiet. Man bija cita tikšanās reize, bet mums ir jāsteidzās. Atvainojiet. Nu jā, priekšstādākungs, es jau teicu, mums, mēs strādājam ar stundu nokavēšanos. Uh, un beigās tie, kas uzstājas, tiem um, vienmēr nepietiek laika. Bet, nu, īsi. Budžeta priekšlikumos es nedomāju, ka tādus uh, detalizētus budžeta priekšlikums programmām uh, ir iespējams sastādīt līdz 2020. gadam. Ikgadēji budžeti ir labāki. Uh, es eh, varu sastādīt finansējumu plānu tā, kā komisija to piedāvā. To es atbalstīšu. Es gribētu vēl daudz un dažādus uh, priekšlikumus izteikt, bet nedarīšu to, jo laika vienkārši nav. Un jāsaka vēlreiz, ka plānošana un plānošanas darbs komitejā vienkārši nefunkcionē. Priekšsēdētāji kungs, ietekmējiet sekretariātu tā, lai reāli uh, plāni tiktu sastādīti un lai mums būtu uh, Uh, laiks diskutēt par jautājumiem, nevis uh, stundu kavēšanos uh, nonākt pie diskusijām un pēc tam steidzami un sasteigt strādāt, nevis labā darba atmosfērā. Paldies! Paldies, Pirkarkungs! But I insist, we have this problem. We, we... Jā, mums ir šāda problēma. Mums uh, bija jāvelta balsošanai, pusotra stunda, varbūt pat vairāk. Mums joprojām ir četri darba kārtības punkti, kas ir jāizskata, un sēd drīz beigsies. Tādēļ lūdzu, lūdzu, uh, esiet izpalīdzīgi. Un jebkurš no šiem darbu kārtības punktiem ir ārkārtīgi svarīgs to referentiem, ēnu referentiem. Lūdzu, izsakieties īsāk, lai mēs varam tikt galā stundas laikā. Kēlers kundze, lūdzu. Es saprotu, eh, saprotu eh, problēmu. Komisija eh, nosaka vadlīnijas un dalību valstīm ir jā, jāizpild šie noteikumi. Es arī atbalstu pievienoto vērtību, kādas būtu šādām programmām. Tomēr tas, ka ja tas, ka projektiem jāpiešķir daudz vairāk līdzekļu, pat ja, t, mm, mm, t, jo tas citā, citādi netiktu īstenoti, uh, man nav īsti skaidrs. Es atbalstu monitoringu, uzraudzīšanu. Uh, eh, 13. grozījumā jūs vēlaties uh, jūs vēlaties padarīt izvērtēšanu publisku, es tam nepiekrītu man, eh, es neredzu tam nepieciešamību pēc tā. Un mans pēdējais jautājums, ko jūs domājāt ar pilsoniskajām uh, iestādēm? Paldies, saka priekšstādātājs. Komisija lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos atgādināt komitejai, jau notikušo diskusiju rezultātā darba grupās mēs esam, e, mēs esam izveidojuši informatīvus materiālus par dažādiem aspektiem un nosūtīšu to sekretariātam. Es ceru, ka jums ir bijusi iespēja tiem iepazīties, jo sevišķi atbildot uz jautājumiem, kas ir saistīti ar dažādām kontrolējošajām iestādēm un kontrolas sistēmām. Tad tas paskaidro, kādēļ šis priekšlikums ir tieši tāds, kāds tas ir, un e, kādēļ tas jāskaņo ar finanšu e, regulējumu 56. punktu ietveros. Dalību valstīm jūs pilnīgi pamatoti piezīmējāt, ir dažādas uh, na, reģionālās uh, iestādes un struktūra, un tādēļ šī partnerība būtu uh, jāveido at, balstoties uz na nacionālajām īpatnībām. Iestādēm, kas darbojas nacionālā līmenī, arī ir jābūt iesaistītām īsteno, programmu īstenošanā, jo sevišķi integrācijas jomā. Vi, bija arī komentārs par riskiem uh, ja, ja budžeta elementi nacionālajām programmām būs eh, pārāk strikti noteikti. Manuprāt, eh, mums būtu jāizvairās no, eh, no pārāk lielas neelastības šajā jautājumā. Lūdzu, izsakieties pēc iespējas īsāk, priekšsēdētājs saka. Vārds... Paldies, priekšsēdētājkungs, nu pavisam īsi. Un paldies par kritiskajām piezīmēm, par pozitīviem vārdiem. Mēs, protams, vēlamies, lai šīs, šie starp līmeņi tiktu ievēroti. Nu, protams, ka no vienas puses tas arī palīdz valstīm kontrolēt īstenoto un uh, Mēs nevēlamies vairāk birokrātijas, tas nē, bet mēs gribam, lai vietējās iestādes drīzāk varētu palīdzēt. Nu, tāds ir bijis mūsu mērķis. Nākošais. Budžeta jautājumi un pārējie. Nu, labi, mēs um, pārdomāsim par uh, jūliju 2016. gadā, kā atskaits brīdi. Diskutēsim vēlreiz ar komisiju, padziļināt skatīsim. Uh, to ats esmu atklāts, esmu jūsu rīcībā. Un es domāju, ka drīzāk bija tāda komunikācijas a, problēma ar ēnu referentiem. Un es domāju, ka mēs varēsim to ātri atrisināt. Paldies! Paldies Fontāns kungam! Tātad līdz 5. septembrim, 2012. iesniedziet savus grozījumus, un grozījumi tiks izskatīti komisei, komitejās. Uh, 10. un 11. oktobrī, un orientājiešais balsojums paredzēts novembrī. Tagad izskat, turpināsim izskatīt darba kārtību pēc iespējas ātrāk. 21. punkts - patvērumu patvēru nodošanāšanas un migrācijas fonds, un referente ir Silvija Gijoma. Ļaujiet man atgādināt, ka mums ir vēl četri darba kārtības punkti, kas jāizskata, un tikai viena stunda saskaņā darba kārtību. Tātad es būšu ļoti drakonisks. Vārds referentei. Jā, nu es visu laiku atbilstu jūsu prasībām, priekšsēdētāji kungs. Tā. Nu tad telegrāfiskā stilā norādīšu uz to, ka esmu saņēmusi komisijas priekšlikumu, tas ir ļoti labs. Pareizāk sakot, priekšlikumus, jo ir grūti pievērsties patvērumu meklēšanas un migrācijas jautājumam, tikai atsaucoties uz vienu dokumentu. Nu, ļoti ātri pozitīvās iespējas Komisijas priekšlikumā tie ir ietverti. Ir vesela kārta uzlabojumu attiecībā uz uh, stratēģisko nostāju, piemēram, uh, tiesību mehānismu vienkāršošana, uh, steidzamo jautājumu ātrāk izskatīšana, pieeja un arī rezultātu izvērtējums. Es gribētu teikt, ka grozījumi, kādus esmu uh, iesniegusi un kas atbilst komisijas priekšlikumam, lai radītu efektīvāku instrumentu, kas būtu uh, aptverošāks un arī elastīgāks, un, protams, jāizvērtē arī uh, īstenojamību, un par to esmu norūpējusies. Uh, ir izteikts vairākas iniciatīvas, lai pielietojums būtu labāks. Tagad par pāris punktiem. Uh, un šiem grozījumiem. Nu, pirmkārt, jāatbalsta princips, kas ir vēsts uz rezultātu sasniegšanu. Dažādie mērķi tiek izvērtēti. Es piedāvāju padziļināt um, indikātors, kāda ir mūsu rīcībā, un integrāt, in, uh, un to saistīt ar kvalitatīviem noteikumiem. Esmu arī diskutējusi par to ar komisiju, un tā ir ideja, kur turpināšu. Nākošais punkts noskaidrot um, dažādu instrumentu saskaņojumību un runāt par definīciju. Definīcijas nav uh, viens un tās pašas dažādajos tekstos, kas skar vienu un to pašu tēmu. Trešais punkts. Gribu nodrošināt to, lai finanšu uh, akcijas dotu skaidru pievienoto vērtību un lai mēs varētu sasniegt arī mērķis, kas atbilst ES mērķiem Ceturtais punkts eh, - garantēt eh, taisnīgu finansējumu sadalījumu. Šeit atsaukšos uz Fontānas kunga teikto. Protams, ka ir uh, dažādas vajadzības dalībvalstīs, es par to jau runāju, bet ir jānodrošina arī tas, lai tas atbilstu resursu taisnīgam sadalījumam. Un tādēļ es uh, esmu par dialogu, par iekļaušanas iespēju, un lai stiprinātu to, es gribētu, uh, lai. Uh, būtu obligāta partnerība starp dalībvalstīm un um, pilsonisko sabiedrību arī starptautiskām organizācijām. Nu, tā ir diskusija, par kur jau uh, vienojāmies. Nākošais - ārējā politikas dimensija un tās nozīme. Nu, man ir grūti to um, izskaidrot, bet, nu, mēģināšu patvērumu meklēšanas un uh, migrācijas uh, programmu finansējumam jāatbilst ES ārējās politikas mērķiem, sadarbojoties ar uh, reģioniem trešajās valstīs, ko tas skar. Bet es domāju, ka šeit vajadzētu veicināt papildu uh, instrumentus, lai kompetences un pieejamais uh, finansējums būtu praktiski. Un lai novērstu to, ka dažādi fondi un finansējuma at avotu pārklātos. Tādēļ es domāju, ka vajadzētu izveidot īpašu darba grupi, lai labāk koordinātu darbu dažādajās iestādēs. Es, un aizvien vēl tas viss ir runājot par šo ārējo uh, dimensiju. Sastais punkts. Grozījumos uh, tiek runāts par uh, ieviešanu, par skaidrāku, par pārvietojumu, par darbu grupu, par cilvēku pamatiesību un pamatbrīvību ievērošana. Tāpat arī Eiropas parlamenta loma tiek būtiski paplašināta un stiprināta ar šo patvērumu meklēšanas un um, bēgļu fondu. Un tāpat iepriekšējās diskusijās mēs runājām arī par uh, vidustermiņu pārskatu, un tāpat kā komisija uh, norādīja, mums ir nepieciešams skaidrs um, termiņu plāns šajā jautājumā. Devītais punkts par solidaritāti ir absolūti nepieciešams, lai 80. Uh, pants būtu arī uh, balstīts uz juridiskā plāna. Nesen konstatēju, ka tā ir problēma, bet mēs iesniegsim. Uh, grozījumu par 80. pantu kā juridisko bāzu un skaidri parādīsim padomē, ka neskatoties uz dažādu pozīciju parlamentā, mēs varam vienoties par šo pamatprincipu. Paldies! Paldies par ātro prezentāciju un komisiju un prezidentūra lūdzu ierobežojiet uzstāšanās laiku un runājiet tikai par absolūti nepieciešamo. Komisija Paiks konsultu. Paldies, priekšsēdētāji. Es jau šorīt sniedzu komentāru par, par termiņiem, par vidējā, vidējā termiņa pā, eh, izvērtēšanas termiņiem un par eh, pieeju eh, indikatoriem. Es aicinu referentu apsvērt kvalitatīvu indikatoru kon, uh, koncepciju. Es saprotu, ka jūs vēlaties indikatorus, kurus, kurus, ko reāli var izmērīt. Un es arī vēlētos uh, lūgt referents atbalstu attiecībā uz patvērumu nodrošināšanas migrācijas fondu uh, sadarbībā dalību valstīm, kuras nevēlas uzņemties šādas partnerības Mūsuprāt, tas ir tāds horizontāls jautājums, un es aicinu jūs atbalstīt mūs. Kas attiecas uz ārējo rīcību trešajās valstīs, tas, protams, saistā, saistīts ar patvērumu un migrācijas fondu un vīzām un iekšējās drošības fondu. Mēs ticam, ko, ka ir nepieciešama laba koordinācija un secīgums. Tomēr mūs nepārliecina pieeja, ko iesaka referente. Mēs atbalstām referentes grozījumus pār eh, pārvietošanu, tomēr eh, mēs īsti neizprotam viņas pieeju par eh, ģimen, ģimenes definīcijai, kas ir ģimenes locekļi. Tomēr eh, ceram uz sadarbību, turpmāk sadarbību ar referenti. Paldies! Tagad prezidentūra lūdzu. Priekšstādātāja kungs, um, stratēģija ir tāda pati, kā arī regulas um, projektam par patvērumu meklēšanas un uh, migrācijas fondu ir bijuši trīs lasījumi šim regulējumam un prezidentūra piedāvā uh, šo jautājumu turpināt izskatīt, lai varētu rast tādu viedokļu tuvināšanos ar parlamentu, it īpaši raugoties arī uz kopējiem jaukātājiem, jau, kopējiem jautājumiem par horizontāliem risinājumiem. Ceram, ka parlamenta un uh, padomas nostāja tuvināsies. Solidaritāte ir arī padomes. Uh, Uh, prioritāte. Ministra arī par to runāja šodien priekšpusdienā, un darba grupa izskatīs uh, šo dokumentu. Ceram, uh, ka sadarbība ar parlamentu būs veiksmīga un ka mēs varēsim veiksmīgi sadarboties arī ar referenti Gijomas kundzi. Tavareškungs, kā ēnu referents, lūdzu. Ok. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou falar em português hoje, muito rapidamente. Presidente, kungs, runāšu portugāļu valodā, pavisam īsi vēlos norādīt uz sekojošo. Sākumā teikšu, ka es esmu ļoti iepriecināts par uh, sadarbību ar, ar referentu. Viņa uh, jau signalizēja savu gatavību uh, sadarboties ar ēnu referentiem. Sadarbība ir bijusi ļoti veiksmīga, uh, atbalstu viņas vispārējo pieeju komisijai un padomēji vēlos teikt sekojošo. Uh, Es situāciju vērtēju tā, ka parlamenta un manas politiskās grupas nostāja šajā jautājumā ir vērsta uz to, lai būtu vēl lielāka elastība. Bet vēl lielāku elastības pakāpi mēs varam sasniegt tikai tad, ja parlamentam būtu demokrātiskas tiesības pārbaudīt līdzekļu izmantojumu un prioritātu noteikšanu. Fonda noteiktas daļas, it īpaši līdzekļi bēgļiem, ir viennozīmīgi jānorobežo no citiem izmantojumiem līdzekļiem. Un pat labam, man liekas, ka tieši tagad arī pārvietošanas līdzekļi ir šeit ietverti, vai um, tie nevarētu tikt izmantot arī atpakaļ atgriešanai. Mēs iesniegsim grozījumus šim ziņojumam, un mēs pārdomāsim arī, kā to varam sasniegt, taču referente ir ļoti veiksmīgi jau strādājusi. Mani grozījumi noteikti iet tai pašā virzienā. Bet tikai tad, ja mums tiks solīts, ka šie noteikumi tiks izpildīti, tad es varēšu šo vispārējo pieeju jauniem fondiem atbalstīt. Paldies! Paldies, ja vairs nav nekādu kolēģi, kas vēlas uzstāties Bronkskungs. Hey. Kā Vares kungs tikko teica, e, nu, līdzekļi, kas ir paredzēti pārvietošanai, nedrīkst tikt izmantot, lai atgriezt cilvēkus e, kādā citā valstī. Līdzekļi, diemžēl, e, kas ir paredzēti šiem atš diviem atšķirīgajiem mērķiem, bieži tika salikt vienā katlā. Un tas nav pieņemami. Paldies, ka tik īsi izteicāties. Vai mēs varam pāriet pie secinājumiem, vai ir vēl kāds vēlas komentēt? Ja nē, tad Gijomas kundze jums vārds. Eh, Jā, tikai viens jautājums par indikatoriem, par tiem, kas būtu kvalitatīvi. Jā, es saprotu. Uh, šīs bāžas, bet a, man liekas, ka kvalitatīvie a, kritēriji varētu tāpat būt a, arī izskatāmi, un tas būtu ļoti veiksmīgi. Mēs bieži runājam par veselības aizsardzību, integrāciju un citiem jautājumiem. Tāpat arī analīze par izcelsmes valstīm un bēgļu. Tas ir izmērāms. Otrais, jā, es saprotu šīs bāžas par uh, ģimenes definīciju. Šīs diskusijas atgriežas un tās ir biežas. Paldies! Paldies, Gijoms kundzei, par īso prezentāciju. Un tagad par datumiem. Grozījuma iesniegšanas datums 5. septembris, 2012. pusdienas laikā. Vai piekrīt? Ja tas ir viss, tad turpināsim darbu. Nākošais jautājums. Nākamais darba kārtības punkts - pamatiesības situācija Ungārijā, standarti un prakse. Uh, un tās, uh, tas ir atsaucoties uz 2012. gada 16. februāra parlamenta rezolūciju, kas bija ārkārtīgi svarīga rezolūcija. Un tā pavēra ceļu ziņojumam par uh, sit par situāciju Ungārijā pamatiesību jomā. Tavares kungs ir referents un viņš uh, prezentēs darba dokumentu. Uh, tātad viņš iepazīstinās ar tiesu iestāžu situāciju Ungārijā un jaunā, jaunumiem šajā jomā. Uzklausīsim Tavaresa kungu un tad mēs uh, varētu nedaudz arī padiskutēt. Un lūdzu, ievērojiet laika ierobežojumus. Tavares kungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji kādi ir jaunumi kopš pēdējā laika, kad mēs diskutējām par šo dokumentu šajā komitejā. Eh, šobrīd mēs esam izveidojuši īpašo delegāciju, kas eh, dosies uz Budapeštu tātad tā darboja, eh, šīs brauciens būs no 24. līdz 26. septembrim. Mēs esam sadarbojušies ar Ungārijas varas iestādēm, lai varētu izveidot šādu delegāciju, lai, varētu, lai tā varētu sagatavoties savai vizītei pēc iespējas labāk. Mēs esam nolēmuši turēties pie viena no solījumiem un izmantot pieju, kas būtu balstīta uz faktiem, godīga un visaptvaroša lai gūtu ieskatu eh, pār to, kas notiek Ungārijā un kas eh, sasauc ar mūsu 16. februāra rezolūciju. Mēs esam nolēmuši sagatavot eh, darba dokumentu sēriju. Pirmais darba dokuments, ko mēs esam sagatavojuši, ir šis, kas ir jums priekšā patiesu iestādēm Ungārijā. Mūsu kolēģis Franks Engels ir piekritis sagatavot eh, šo darbu dokumentu kopā ar mani. Un arī pārējos darba dokumentus es sagatavošu sadarbībā ar citu, eh, citu grupu eh, ēnu referentiem, lai, lai sniegtu pēc iespējas plašāku ieskatu šai komitejai. Kā jau teicu, došu vārdu ar Engela kungam, uh, lai viņš varētu izteikties par šo dokumentu. Šeit es vēlos runāt par diviem svarīgākajiem likumiem, kurus ir apstiprinājis Ungārijas parlaments par tiesu sistēmu, uh, par nacionālo Eh, par augstākās valsts augstākās tiesas iestādes izveidošanu, par tiesnešu vecumu ierobežojumiem, pensijas vecumu ierobežojumiem un par eh, konkrētiem piemēriem Ungārijā. Kā arī par konstitucionālo tiesu un eh, tiesnešu neatkarīgumu. Man droši vien jums nav jāatgādina, ka tiesu sistēmas neatkarīgums ir jebkuras demokrātijas stūrakmens, un šeit ir nepieciešams varas eh, dalījums. Mēs esam uzzinājuši, ka atsevišķi likumi, eh, kas attiec uz eh, tiesne, tiesne, tiesnešiem, pagājušajā nedēļā Ungārijā ir tikuši uh, Eh, grozīti. Un šie dokumenti ir sagatavoti, un tad šis dokuments uh, ir sagatavots pirms vēl mēs uzzinājām par šīm pārmaiņām, un tās vēl nav atspokļotas šajā darba dokumentā. Un, taču mēs esam gatavi sagatavot tik daudz uh, šī darba dokumenta versiju, cik būs nepieciešams, un iekļausim jaunākās izmaiņas. Tad tiklīdz mēs saņemsim tulkojumus un informāciju no Ungārijas varas iestādēm. Šobrīd Es vairs nerunāšu par šo darba dokumentu. Es vēlos uzklausīt kolēģu komentārus. Tātad vārds manam kolēģim Engela kungam. Thank you, Mr. Tavares. Paldies, Tavares kungs. Ja kāds vēlas pakomentēt, vārdu, jums tagad ir iespēja. Engelkungs, vai jūs būsiet pirmais? Paldies, priekšsēdētāji. Mm. Šajā jomā mm, mēs saskarsimies ar līdzīgu problēmu, uh, es domāju, arī turpmāk. Mēs sakām darbu pie šī dokumenta par tiesu sistēmu Ungārijā, un būs arī citi dokumenti atbilstoši parlamentā termiņiem, jo šie dokumenti ir arī jā, jātulko un arī citas procedūras. Kamēr šis dokuments tappa un tika tulkots, vienlaicīgi Ungārijas varas iestādes lai gan mēs pastāvīgi ar tām uzturējām kontaktu, arī ar Venēcijas komiteju. Uh, ir notikusi balsošana parlamentā, tad 2. jūlijā, apmēram pirms nedēļas, par, Ungārijas parlaments balsoja, no, bija jaunas izmaiņas, un tagad šis darba dokuments, ko mēs esam sastādījuši, uh, nav tik e, izsmeļoši, kā mēs būtu vēlējušies. Tomēr es pateicos referentam e, par viņa ieguldījumu. Un kā jau viņš teica, būs arī citas šī dokumenta versijas. Tas nav galīgais dokuments. Ja tāds vairs nav, ņemot vērā jaunākās izmaiņas. Šī teksta mērķis ir eh, nu, tāds saraksts, kur mēs varam atzīmēt, kas ir kārtībā un kas nē. Mēs, eh, lai mēs varētu, kad mēs, dodamies uz, kad mēs dosimies uz Ungāriju, varētu norādīt Ungārijas varas iestādēm, kas mūs neapmierina. Tad balstoties uz mūsu līdzībā šo informāciju, mēs uh, aicināsim Ungārijas valdību koriģēt situāciju. Tomēr tā, protams, ir tāda nepārtraukta procedūra, un tas nemaz nevar būt savādāk. Mūsu pašu termiņi uh, apgrūtina e, raidu darbību. Runājot par šī dokumenta būtību, mums vēl nav izdevies iekļaut šajā dokumentā visjaunākās izmaiņas Ungārijas likumdošanā. Un eh, tad, kad mums tas izdosies, tas tiks izmantots kā pamats mūsu sarunās ar Ungārijas varas iestādēm. Tomēr eh, process joprojām nav pabeigts. Es jau, runā, es jau pieminēju, ka e, tiesnešu pensijas vecum, vecums un noteikumi joprojām mainās. Un mēs pie šī jautājuma joprojām strādājam. Mums būs jā, jāatrot veids, kā, e, kā atspoguļot jaunākās izmaiņas daudz eh, ātrāk. Un vēlos arī atgādināt eh, to, ko es teicu pagājušā nedēļa Strasbūrā, ņemot vērā, eh, ka Ungārijas varas iestādes ir bijušas ļoti atsaucīgas, uzklausot mūsu piedāvājumus un Uh, un uh, tā kā tas ir process, kurš nevilksies mūžīgi, un uh, tuvāko mēnešu laikā tas droši vien noslēgsies, mums vajadzētu izvērtēt arī pašiem savus termiņus, laika grafiku. Ja mēs šo procesu paildzināsim pārāk ilgi, tad taps e, ziņojums par situāciju Ungārijā, kas vairs nav aktuāla. Tātad tas būtu e, šīs komitejas un arī visu, visa parlamenta interesēs izvērtēt, vai, vai mums ir jāstraucas un varbūt jāpātrina mūsu darbība. Tātad pirmais, kas mums būtu jādara attiecībā uz šo dokumentu, būtu to, mums būtu tas jāpaplašina, ņemot vērā jaunākos, jaunākās izmaiņas, un tad mums būtu jāvienojas par laika grafiku, kas ļautu mums virzīties uz priekšu vismaz tikpat ātri, cik uh, ātri Ungārijas iestādes ievies dažādas izmaiņas. Paldies, Engela kungs. Es redzēju vien, vienu roku, Bronksa kungs, vēl kāds, Intveldas kundze. Tad Intveldes kundze pirmā un tad Bronsa kungs. Jā, paldies. Es gribētu izteikt uh, pateicību referentiem par paveikto darbu, kā arī par viņu vēstījumu izvēli. Man šķiet, ka šī situācija skaidri parāda to, ka Eiropas Savienības rīcībā nav atbilstošu instrumentu, lai rīkotos šādā situācijā. Mēs ir kā taustāmies tumsā un izmēģinam dažādas metodas. Un man šķiet, jūsu pieeja šajā gadījumā ir bijusi ļoti saprātīga. Tas ir jūs izmantojat esošos faktus un līdz ar to tas nodrošina tādu saprātīgu pieeju jautājumam. Un varbūt tad, kad mēs būsim uh, apstiprinājuši šo ziņojumu, tad mēs varēsim novērtēt, kā un vai tas darbojas uh, kā instruments, lai uh, rūpīgi izvērtētu situāciju dalībvalstīs, jo es redzu, ka uh, ir vairākas dalībvalsts, ieskaitot arī manas pašas dzimto valstu, ka, kur varētu šādu instrumentu piemērot. Man ir viens jautājums, tēm varbūt eh, jūs varat uz to atbildēt. Es dzirdēju tādu pastāstu, ka pagājušajā nedēļā vai pirms divām nedēļām tiesnesis ir ticis atlaists, jo viņš ir kritiski izteicies par valdību. Līdz ar to tam nav nekāda sakara ar pieņemtajiem likumiem, bet par to, kā normas tiek piemērotas. Es nezinu, vai tā ir taisnība vai nē. Priekšsēdētājs. Ganskundze vai, Ganskundze vai Galskundze, kur no jums eh, vēls atbildēt uz šo komentāru. pirms mēs dodam vārdu Bronskungam. Gonsas kundze. Es gribu tikai apliecināt, ka pieminētais gadījums ir taisnība, bet es gribētu pakavēties pie tā, ko teica Engels kungs. Tas ir Ungārijā nepārtraukti notiek izmaiņas likumdošanā, un arī iepriekšējā plenāra sesijā tika pieminēts, ka vairāk nekā simts likuma normu ir tikuši pieņemts viena gada laikā. Jāsaka, ka ne tikai mūsu komiteja nespēja izsakot šīm izmaiņām, bet arī Ungārijas um, juristi nevienmēr spēja tam izsakot. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi tiešām apmeklēt Ungāriju, lai redzētu uh, pārliecinātos par šiem konkrētajiem gadījumiem, jo viena lieta ir skatīties uz likumdošanu, izvērtēt to no tiesiskā viedokļa, bet ir ļoti svarīgi redzēt arī reālajā dzīvē, kā norit šo normu īstenošana. Es nedomāju, ka mums ir pietiekami daudz laika iedzinātos detaļās, bet es tikai gribēju Eh, pasvītrot, ka tiešām būtu ļoti svarīgi aizbraukt uz Ungāriju, lai redzētu, kā lietas tur notiek. Paldies! Priekšsēdētājs Gals kundzei tagad vārds un pēc tam Brons kungs. Es nezinu šo konkrēto gadījumu, bet ņemot eh, vērā tos likums, kas tika pieņemti 2. jūlijā, tagad ir ies, pārsūdzības iespēju. Tas ir skaidri atrunāts jaunajos likumgrozījumos, un bez tam es zinu, ka šis jautājums tiek skatīts arī konstitucionālajā tiesā. Tas nozīmē, ka Ungārijas iestādes darbojas, strādā, tās izmeklē konkrētos skatējumus. Es pilnībā piekrītu Engelkungām, ka ir ļoti svarīgi paskatīties, kas ir izmainīts, kas ir, kādas normas ir stājušās spēkā pa šo laiku. Un es domāju, mēs paskatītos, kas notiek citās dalībvalstīs, tad es domāju, ka Ungārija nebūtu nav tas pats sliktākais gadījums. Bronsa kungs, vārds jums. Es domāju, ka noteikti svarīgi ir eh, nodrošināt neatkarību, bet apvienotajā karalistē 2006. gadā, kad tika izveidota īpašā komisija, tad patiesībā par tiesnešu likteni lēma uh, valdība un daudz no mūsu patreizējiem tiesnešiem tika iecelti amatos atbilstoši vecajai sistēmai, un tas varētu paskaidrot dažus pārsteidzošos tiesvedības iznākumus. Vēl man šķiet ļoti svarīgi ir tas, kā tiesneši izturs un uzvedas. Daudzās Eiropas Savienības uh, valstīs tiešām ne, uh, ir, ir normas, kas neveicina uh, vārda brīvības eh, normu piemērošanu. Un es domāju, ka varbūt mums vajadzētu vispirms paskatīties, ko un kā dara tiesneši mūsu pašu valstīs. Paldies, Tavāres kungs, vārds jums. Paldies, kā jau jūs teicāt. Tas ir tikai turpinājums mūsu diskusijām par Ungāriju. Es at, atzīmēju visus izteiktos komentārus, un es tikai gribēju norādīt, ka šis dokuments tiek atjaunināts regulāri, ņemot vērā izmaiņas Ungārijā. Un es domāju, ka tas ir tikai dabiska situācija evolucionē, attīstās, mainās, un es domāju, tas ir ļoti normāli. Un tāds ir vienmēr tādu ziņojumu gadījumos, kad uh, tiek vērtēta eh, situācija ar uh, pamatiesību ievērošanu, tiesiskumu valstīs. Un... Ir gan labās ziņas, gan sliktās ziņas šādos gadījumos. Protams, ir jāņem vērā jaunās normas, kas Ungārijā tiek pieņemts attiecībā uz uh, procesālajām tiesībām, gan arī tiesu varu. Es gribētu lūgt deputātus informēt uh, mani par visu, kas jums ir zināms šai sakarā, lai veicinātu diskusijas par šiem jautājumiem. Kas attiecās uz ierosināto laika grafiku, tad Mums priekšā ir ļoti svarīgs notikums, tas ir mūsu delegācijas brauciens uz Ungāriju. Šis darba dokuments, tāpat kā citi dokumenti, kas tiks sagatavot tuvākajā nākotnē, kalpo kā sagatavošanās materiāls šim braucienam. Pēc tam, kad mēs būsim devušies uz Budapestu, šie dokumenti noteikti tiks atkal aktualizēti. Un šos dokumentus parakstīs arī ēnu referenti no citām politiskajām grupām. Un šie dokumenti noteikti kalpos arī par pamatu gala ziņojumu sagatavošanai. Un, nu, domāju, tā ir tā metoda atbilstoši, kurai mēs tad kopā strādāsim. Un šķiet, ka vismaz pārredzamā nākotnē šāda pieeja ir viskonstruktīvākā un vislabākā. Tātad par Venecijas komisiju un izmaiņām tiesvarā Ungārijā. Venēcijas komisija ir sagatavojusi ļoti labu ziņojumu. To visu varētu uzskatīt par standartu, kā vērtēt tiesu varas dalību valstīs, šajā gadījumā konkrēti Ungārijā. Un mēs esam daudz paņēmuši no šīs komisijas ziņojuma. Otrā lieta, ko es gribēju pateikt. Šajās debatēs tika pieminētas arī citas dalība valstis. Patreiz mēs runājam par Ungāriju, bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai mūsu komiteja un parlaments sekotu tam, kas notiek visās dalība valstīs. Un svarīgi, lai mēs to darītu ar tādu pašu uzmanību un enerģiju, kādu veltījām Ungārijai. Es domāju, ka mēs drīkstam pieļaut, ka mūs tur aizdomās par jebkādu diskrimināciju vai dubultajiem standartiem. Tas ir par mūsu kopīgajām vērtībām, par mūsu fundamentālajām tiesībām, kas jāievēro visā Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka jūs varat paļauties uz to, ka gan es, gan arī ēnu referenti sakos uh, šiem gadījumiem vienlīdz visās dalību valstīs. Un, kā es teicu, esmu gatavs uzklausīt jūsu komentārus. Paldies! Paldies, Tavares kungs! Man jau pat bail jums atgādināt, ka mums ir palikuši vēl tikai 20 minūtes līdz sēdes beigām šajā pēcpusdienā. Mums ir vēl divi punkti jāskata. Abi skār mūsu kolēģi Salvatori Akolino. Pirmais tad jautājums ir par Eiropas Savienības 2013. gada vispārējo budžetu, par visām sadaļām. Tātad mēs uzklausīsim Jakolīno kungu, viņš iepazīstinās mūs ar uh, atzinumu projektu un budžeta grozījumiem 2013. gada budžetā, un tad es došu uh, vārdu arī komisijai un Kipras prezidentūras pārstāvjiem. Jakolīno kungs, vārds jums lūdzu. Paldies, priekšsēdē kungs. Es mēģināšu pavisam īsi uzstāties, jo mēs tiešām esam ļoti vēlu jau pievērsušies šiem jautājumam. Tas ir budžeta atzinuma projekts 2013. gadam, tas ir pārējais gads, jo 2014. Eh, gads eh, tajā stāsies spēkā daudz gadu finanšu schēma. 2013. gads ir jāvērtē saistībā ar nākotnes attīstību, un to mēs esam mēģinājuši arī darīt. Pagājušajā gadā plenārsēdē esam diskutējuši par trilogu, par mandātu trilogam budžets 2013. gadam. Mēs nepiekrītam dažiem punktiem, ar, ar kuriem komisija nāca klājā ar līdzekļu apcirpšanu. Viens no tiem ir, piemēram, programmas, lai apkarotu organizēto noziedzību. Eiropas parlaments ir nolēmis, ka tiks izveidota komiteja pagaidu komiteja, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem, kas noteiks politiskos um, mērķus, sastādīs prioritāšu sarakstu, lai tieši šo organizēto noziedzību arī apkarot. Tātad, nu, tas ir uh, pirmais um, labājums, ko esmu piedāvājis šeit uh, uh, paaugstinājumu un tāpat arī, piemēram, ārējās robežas. SES2 arī Šeit ir paredzēts jā, līdzekļu izcinājums Eiropolam, EASai, Eirojust. Tas viss ir sadalīts dažādās jomās. Daži komisijas priekšlikumi tādās jūtamās sfērās tieslietu brīvības un drošības uh, jomā. Mēs mēģinam samazināt šos uh, īsinājumus. Un tagad par aģentūrām. Par aģentūrām ir iestrādāts uh, priekšlikums, tas ir iesniegts sekretariātā. Uzstājos uh, arī plenārsēdē par šo diskusiju par uh, līdzekļu saīsināšanu 2013. gadam. 28. jūnijā 2012. gadā mēs esam mūsu atzinumu jau snieguši. Arī uh, padome aktīvi nodarbojas ar šiem jautājumiem. Runa iet par vispārējiem uh, maksājuma apropriācija īsinājumiem 50 miljonu eiro apmērā, 9% īsinājums attiecībā uz aģentūrām un arī citas soļi. Tāpat arī par Schengenu runājot, mēs uzsvērām to, ka ir zināms pretruns padoms nostājā un ka piemēram, Schengens novērtēšanas mehānismu sadaļā. Nevajadzētu to atlikt līdz bezgalībai, mums ir nepieciešams skaidrs politisks signāls. Arī, lai attiecības ar padomu uzlabotos. Nevarētu pārskatīt šo risinājumu. Juridiskais pamats ir 70. pants 6. apakšpunkts, proti koplēmums. parlaments vēlas paust savu nostāju pret šo priekšlikumu un uzklausīšu kolēģus. Paldies! Marin, like to... Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Nē, labi, vai vēl kāds no deputātiem vēlas izteikties? Kellers kundze. Došu vārdu jums vispirms. Thanks. Uh, general remark. Paldies. Jā, jūs pieminējāt Schengen un visas politiskās grupas šķiet ir vienojušās um, bloķēt atsevišķu daļu sarunas ar komisiju, un šķiet tas nav atspogļots vēl grozījumos, bet esmu pārliecināta, ka mēs varam vienoties par grozījumiem, kas skaidri norādītu to, ka mēs neakceptējam padomas pozīciju, un tādēļ esam apņēmības pilni bloķēt lietas, tas nozīmē būtisku līdzekļu nolikšanu rezervē. Paldies. Mr. Bronx. Bronskungs. Thank you, thank, thank you very much. Just uh, as the shadow rapporteur of this file, uh, just a short comment. Konts, konce. Tātad kā ēnu referente gribētu teikt, ka joprojām notiek diskusijas par kopējo budžetu iekšlietām un tieslietām 13. gadā, un ja arī tad, ja abas puses piekrīt, tad joprojām rodas jautājumi, vai tiek ņemtas vērā visas tās eh, vajadzības, eh, kas tiek noteikts šajā jomā pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Mēs zinām, ka padome ir apņēmusies samazināt budžetu. Tādēļ, es domāju, mums ir jābūt ļoti striktiem savā nostājā, jo ir nopietnas problēmas attiecībā uz finansējumu, pamattiesību jautājumu regulēšanai, tāpat eh, palīdzībai krīzes situācijās, tāpat finanšu resursi nepieciešama, lai uh, cīnītos uh, pret uh, Eh, etnisko neiecietību un diskrimināciju. Tāpat ir nepieciešams harmonizēt tiesiskās sistēmas, eh, organizēt kopīgu apmācību policijai, tāpat arī, lai realizētu kopīgo migrācijas un patvērumu politiku. Kā jau es teicu, uzdevumi ir daudz un mums ir nepieciešams atbilstošs finansējums. Vēl viena lieta, ko pieminēju arī iepriekš ir par to, ka ir dažādi sadalās prioritātes starp uh, ārējo robežu fondu, bēgļu fondu, un es ceru, ka šīs problēmas tiks atrisinātas sarunu gaitā. Paldies! Paldies, vai ir vēl kādi komentāri? Ja komentāru nav, tad došu vārdu atkal Jakolīno kungam. Sì, eh, sulla vicenda di... Jā, paldies par šo Schengens jautājumu. Tika teikts, ka mums budžetu vajadzētu rezervē um, ierakstīt, bet es domāju, ka tas ir pārāk agri, jo tas ir nu, tāds ļoti spēcīgs uh, politisks signāls, un mēs esam pārliecināti par to, ka padome uh, ir izdarījusi smagu kļūdu, uh, mainot uh, juridisko bāzi un uh, koplēmumu procedūras uh, atteikšanu. To mēs noteikti ievērosim atbilstošās uh, procedūrās. Bet es domāju, ka šāda nostāja, uh, proti, līdzekļu uh, iesaldēšana jau ir pietiekama. Par citiem jautājumiem runājot, pamatiesības, pārvietošana, bēgļu nometināšana. Šie jautājumi jau ir uh, atzinumā noformulēti arī budžeta uh, komitejas uh, atzinumā, tas arī ir ievērots. Protams, ka budžetam jāatbilst arī taupīšanas politikas pamatprincipiem un atbilstošs līdzekļu sadalījums ir šeit nepieciešams. Komisija nav ievērojusi iespējamos grozījumus, un es pieņemu, ka komisija varētu tos atbalstīt. Vēl gribu vienu paziņojumu izteikt attiecībā uz grozījumiem ievērojot uh, laiku. Tad runājot par uh, grozījumiem, jāsaka, ka tie jāiesniedz līdz 27. augustam pusdienas laikam. Un, ja nav iebilžu, tad lūdzu iesniedziet grozījumus angļu valodā. Tad mums nebūtu jātulko, un mēs varētu ietaupīt laiku. Lūdzu, ja nav iebilžu, tad uh, grozījumus iesniegsiet angliski. Un līdz 7. augustam 2012. 2012. gadā piekrītat, jā, ļoti labi. Tad balsojums būs 3. septembrī. Un, ja tas arī ir labi, tad turpināsim. Turpināsim ar noslēdzošie punktu arī Salvators Jakolīnī. Iekšējais drošības fonds, policijas sadarbība, mm, ap nozieguma apkarošana un krīžu menedžments. Tas ir um, ziņojuma projekts. Iekšējais drošības fonds policijas sadarbība noziedzības novēršana, apkarošanas un krīžu pārvarēšana. Komisija, mm, prezidentūra, vai jūs vēlaties uh, ko teikt? Un izskatīsim šo jautājumu kā pēdējo pirms um, vasaras pārtraukuma Liba komitejas darbā. Iekulīnī kungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Nu, tas ir pēdējais jautājums arī šodienas darba kārtībā. Uzmanības līmenis tiešām ir jau ļoti zems. Instruments tomēr ir ļoti nozīmīgs. Tas arī tika izskatīts jau komitejā. Es esmu sastādījis um, ziņojumu, to esmu izdarījis pēdējo dienu laikā un pavisam īsi apkopošu infor, in, informāciju. Policijas sadarbības padziļināšana starp dalību valstīm un ar trešajām valstīm un starptautiskajām organizācijām ir un paliek ļoti nozīmīgs temats. Šādā veidā var pastiprināt cīņu pret um, organizēto noziedzību un pārobežu noziedzību. Šeit tiek ieteikti inovatīvi un elastīgi pasākumi cīņai pret ēnu ekonomiku, negodīgu konkurenci un negodīgu uh, darbību uzņēmē darbības jomā. Mēs ap, vēlamies apkarot uh, robežu. Uh, robežas pāri um, skarošu noziedzību, kā arī organizēto noziedzību. Mēs esam mēģinājuši skaidrot jēdzienu par kritisko infrastruktūru un definēt to par jaunu. Mēģinam objektīvs un uh, izmērams uh, kritērijas noteikti vai uh, nospraustie mērķi ir uh, sasniegti, piemēram, pārobežu aktīva darbība. Uh, vai arī cilvēku skaits, kas ir uh, iesaistījušies šajās izglītības iniciatīvās. Ļoti noziedzīgi ir, lai uh, būtu pietiekama līdzekļu profilaksei. Mēs nepiekrītam komisijas uh, viedoklim, kas grib savādāk uh, izmantot līdzekļus. Piektajā paragrāfā mēs uh, iesakam 40% līdzekļu piešķirt pasākumiem Eiropas Savienības iekšienā un 60% nacionālām programmām. Lai dalībvalsts varētu plašāk iesaistīties, ir noteikti šīs robežas. Varētu atbilstoši pārdomāt arī par to, kā šos līdzekļus apgūt, un kā dalībvalsts varētu arī vēl sniegt savu ieguldījumu. Tādēļ mēs specifiski runājam par a, līdzekļiem nacionālajām problēmām, ievērojot tos kritērijus, kurus mēs daudzos noteikumos esam vai nu piemērojuši vai svītrojuši atbilstoši kritiskajām infrastruktūrām. Esam kritērijus um, definējuši, ievērojot situāciju dalību valstīs, kas ir īpaši um, cietušas no migrācijas plūsmām un spiedienu. Ir um, arī uh, norādes uz Schengen. Uh, tie ir svītroti uh, pēc um, nesenās attīstības, jo tie vairs neatbilst aktualitātēm. Tas ir mans darbības princips šajā jautājumā. Un, protams, ka komitejā mēs šo jautājumu diskutēsim un izskatīsim. Paldies Jekalīno kungam par skaidrojumiem par šo ziņojumu. Tas ir ES iekšējais drošības fonds. Mēs varētu teikt, ka nu, tas ir tāds ļoti veiksmīgs noslēpa punkts mūsu sēdē. Komisija, vai vēlties uzstāties, un pēc tam prezidentūra lūdzu komisiju. Report, um, which... Es gribētu pateikties referentam par ziņojumu, kas noteikti ir veltīts vairākiem svarīgiem jautājumiem, par kuriem tiek diskutēts arī padomē, un Es domāju, tas noteikti veicinās arī diskusējas eh, starp padomu un parlamentu. Es jau vairāk kārtīgi esmu pieminējis to, ka mēs turpināsim strādāt pie kopīgiem eh, indikatoriem. Mums ir paredzēts seminārs uh, 2., eh, 3. un 4. oktobrī katram no šiem finanšu instrumentiem un, protams, arī parlamentu pārstāvju un dalību valstu pārstāvju tiks uzaicināti piedalīties šajos semināros. Un es varu vēlreiz apstiprināt, ka komisija piekrīt, ka tas, eh, šis instruments neatiecas uz Schengen, tādēļ mēs atbalstām uh, um, svītrot visas tās vietas, kuri dot atsaucu šeņiem. Tālāk par uh, kopīgo un centralizēto vadību. Kā es norādīšu, ir politikas joma, ko, rīcība politikas joma, kurā līdz šim nav bijusi. Nav, nav bijuši finanšu instrumenti nacionālo programmu finansēšanai Un uh, šī iemesla dēļ komisija ir ierosinājusi sadalījumu 50 pret 50. Tomēr diskusijas padomē par PNR finansēšanu un nacionālajām programmām liecina par to, ka procentuālais īpatsvars uh, kopīgajai eh, programmu vadībai varētu palielināties. Mēs, zinām, mēs redzam arī zinām loģiku tajā visā. Vispēcot referents eh, pieminēja kritērijas, kas tiek izmantot līdzekļu sadalīšanai. Es jau vairāk kārtīgi šodien esmu atsaukusies uz informatīvo tabulu, ko mēs esam sagatavojuši, kur tiek raksturot dažādu šo finanšu instrumentu aspektu. Un otrajā tabulā iet runa par līdzekļu sadalījumu dažādos finanšu instrumentos, un tur mēs paskaidrojam arī šo pieeju vai šo filozofiju. Eh, kas tiek izmantota veidojot eh, sadalas kritērijas, jo atšķiras situācija, piemēram, eh, iesējā, iekšējās drošības robežu vīzu fondam un imigrācijas un patvērumu fondam. Līdz ar to mūsu realizētā pieeja šī konkrētā fonda gadījumā ir izmantot vienkārši izmērāms kritērijs, lai aprakstītu eh, šīs eh, publiskās eh, preces, kas ir jāaizsargā. Un tajā pat laikā šī fonda asignēšanai nevar izmantot eh, tādus kritērijus kā, piemēram, robežu, sauzemes vai ūdens robežu garums. Tas tiek izmantots citiem instrumentiem. Un šī instrumenta galvenais mērķis nav eh, sniegt eh, palīdzību vai, teiksim, nodrošināt reakciju migrantu plūsmu, intensīvu plūsmu gadījumā. Paldies! Vai Jā, un uh, turpinot uh, to, ko pado, ap, uh, prezidentūra jau iepriekš teica par iekšējās drosība, drošības fondiem, rīt tiksies darba grupa padomē, un mēs pieņemam, ka trešais lasējums tiks veiksmīgi noslēgts. Ceram, ka padomē viedokļi tuvināsies atzinīgi eh, vērtējam Jakolīno kunga ziņojumu un komisijas teikto. Esam pateicīgi komisijai par to, ka darba grupā tā a, izskaidros a, noteiktos kritērijus. Tā to ir darījusi arī attiecībā uz citiem a, regulu priekšlikumiem. Un gribu teikt tikai to, ka šis regulas a, priekšlikums ir pavirzījies tālāk, salīdzinot ar komisijas sākotnējo priekšlikumu. Tātad, uh, Jakolīno kungs liekas, ka nu nav saņēmis pēdējo informāciju uh, ar, par uh, teksta um, turpmāko attīstību padomē. Paldies prezidentūrai, Tavares kungs. Lūdzu, ja jums ir komentāri, tad pavisam īsi. Jā, nu pavisam īsi uzstāšos. Paldies. Paldies Jakulīno kungam. Mums ir ļoti labas darba attiecības, un šis ziņojums nav vienkāršs, ļoti tehnisks. Nedrīkst to skatīt ārpus konteksta, jo tas varētu radīt konfliktus starp padomi un parlamentu par Schengens telpu. Mēs zinām, ka nostājas ir atšķirīgas. Uh, bet tam jau ir bijusi ietekme uz vairākiem ziņojumiem, kas ir skatīti šeit uh, komitejā, un atlikušo laiku izmantošu, lai um, skaidrotu grozījumus lai iesniegtu grozījumus un, uh, protams, aktīvi iesaistīšos darbā. Un tagad norādīšu tikai vēl uz sekojošo, uz dažādiem kritērijiem. saskaņā ar kuriem līdzekļi tiek piešķirti dalību valstīm. Tiek minēts IKP, iedzīvotāju skaits, fakts, ka kritiskā infrastruktūra eksistē vai arī nē. Tātad tāda infrastruktūra, kas ir jāaizsargā viss es interesēs un arī ārējo robežu garums. Nu, to vēlreiz vajadzētu pārdomāt, jo e, līdz ar to varētu rasties iespējas, ka dažas valstis e, saņem priekšrocības salīdzinot ar citām, un tā tam nevajadzētu būt. Nu, tas vismaz man tā likās pirmoreiz izlasot šo ziņojumu. līdz septembrim mēs noteikti izmantosim iespēju diskutēt ar referentu, sadarboties vēlos jau tagad viņam pateikt paldies par jau veikto sadarbību. Paldies! Paldies Jakolīno kungam. Nu, pavisam īsi vēl vienu noslēdzošo piezīmi. Jā, nu tiešām pavisam īsi. Konstatēšu. Uh, to, ka komisijas teiktajā un uzsvērtajā 50%, 50 uz 50% ir bijis komisijas priekšlikums attiecībā uz dalību valstu un programmu finansējumu. Dalību valstis noteikti apzinās šo līdzekļu nozīmīgumu un vēlas vislabākajā veidā tos izmantot, lai efektīvi pārvaldītu un atrisinātu krīzes. Vēl viens jautājums par kritērijiem. Tie, kas ir lasījuši šos komisijas dokumentus, zinās, ka te ir aktuāli, bet jā, ievēro arī referenta pamatojums un kritēriju izmaiņas. Proti, bēgļu atbalsts. Mēs zinām, ka tas ir specifisks instruments lai pārvaldītu krīzes un migrācijas plūsmas. Jāvēro tas, ka mafija un organizētā kriminalitāte ietekmē šīs migrantu plūsmas. Es uzklausīju Tavaraškunga teikto, mēs labprāt varam sadarboties lai rastu labāko a, risinājumu, kas atbilst arī pilsoņu priekšstatiem pilsoņi ir pret organizēto noziedzību, vēlas to apkarot un vēlas arī, lai krīžu pārvaldība būtu veiksmīga. Paldies, paldies Jekulīnī kungam, paldies par darbu, par jūsu atklātību, a, a, turpinot darbu pie šī ziņojuma. Un tagad a, jāsaka, ka. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 5. septembris 2012. gadā, pulkstens 12. Tātad 5. septembris, pulkstens 12. dienā atgādināšu jums, ka šī, šī diena ir bijusi ļoti smaga prasījusi daudz pūliņu, esam ilgas stundas strādājuši, bet no nu, vēl pāris dienas nākošu nedēļu vēl varēsim strādāt. Bet šī tieši ir pēdējā Libe komitejas darba diena pirms vasaras pārtraukuma. Darbu atsāksim septembrī. Vēlos novēlēt jums visiem, lai augusts būtu labi iespēja atpūsties kārtīgi, aizmirst par ārkārtīgi smago balsojumu, kāds mums bija šodienas pēcpusdienas darba sēdē, lai jums ļoti labi klājas un atsāksim mūsu darbu sā septembra sākumā. Paldies!